Colleghi, buongiorno. Non abbiamo molto tempo a disposizione per iniziare. Colleghi, mums nav pārāk daudz laika, lai sāktu darbu. Un ņemot vērā nepārāk labo apmeklējumu, es tomēr vēlējos sākt mūsu sanāksmi. Protams, es došu vārdu arī mūsu ekspertiem. Uzklausīsim arī kolēģi izteikumus. Mēs šodien runājam par Eiropas Savienības un Persijas līča reģionu valstu sadarbību. Šodien mēs uzklausīsim Dominiku Badīs kungu. Viņš kopā ar Mariju Davidu strādā pie ziņojuma. Mara Davids pārstāv starptautisko tirzniecības komiteju. Šī pasaules daļa ir patiešām ļoti strateģiski nozīmīga. Ņemot vērā tās atrašanās vietu, šis reģions atrodas ļoti centrālā veidā un ir patiešām visai dīvaini ka tur nav norisinājusies uh, gadiem ilga politiskā kultivācija. Pēdējo 20 gadu laikā mēs, uh, pateicoties Persijas līča valstu sadarbības padomē, mēģinājām noslēgt brīvās tirzniecības līgumus ar šīm valstīm, bet, diemžēl, tas vēl joprojām nav noticis. Neskatoties uz to, ka šī teritorija ir piektais lielākais eksporta tirgus Eiropas Savienībai. Un Eiropas Savienība ir uh, otrs lielākais tirzniecības partneris uh, savukārt Persijas līča valstīm. Ņemot vērā visus uzskaitītos iemeslus, tāpat arī uh, nopietnas sociālās un institucionālās izmaiņas šajās valstīs. Mēs nesam uh, varbūt pievēršuši tam pietiekami uh, daudz. Uh, uzmanības eh, savā ambiciozajā politikā. Protams, mums ir arī kopīgas intereses ar šī reģiona valstīm. Mums ir jāparūpējas par to, lai eh, šajā teritorijā valdītu stabilitāte un drošība. Un, protams, tajā pašā laikā mēs vēlamies arī spēcināt savas tirzniecības un ekonomiskās attiecības. Tieši uzskaitīto iemeslu dēļ mēs vēlamies uzklausīt ekspertus. Mūsu eksperti eh, šodien uzstāsies. Es jums vēlos stādīt priekšā Kristiānu Koha kungu. Viņš ir atbildīgs par attiecībām ar precīz eh, reģiona valstīm pētījumu centrā un viņš ir startautiska līmeņa konsultants. Koha kungs, sākumā es došu vārdu jums un lūdzu mēģiniet aprobežoties ar desmit minūtēm, lai izklāstītu savu prezentāciju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Eiropas parlamenta deputāti. Uh, Pirmām kārtām vēlējos pateikties uh, ārlietu komitejai par to, ka esmu uzaicināts uz jūsu sanāksmi un varu runāt par attiecībām starp ES un uh, Persijas līča valstīm. Ir pagājuši jau vairāk kā 20 gadi, kopš tika parakstīts sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Persijas līča sadarbības padomi. Tas notika 88. gada jūnijā. Uh, Pateicoties šim nolīgumam, ieguvējs bija abas līguma parakstītājas puses un jāņem vērā, ka pagaidām parakstītais līgums nav nesis cerētos augļus. Un es domāju, ka ir kaut kas jādara lietas labā. Un mēs nevaram teikt, ka šīs attiecības ir cietušas pilnīgu neveiksmi, bet uh, bija lausti vārdi, tika lausti dotie solījumi un arī institucionālās reformas nenotika pietiekami efektīvi. Ņemot vērā Eiropas Savienības un uh, Persijas līdz sadarbības uh, padomas ministru padomi 2010. gada jūnijā, mēs šos jautājumus pamatīgi iezīmējām. Mēs runājam par plānu izstrādi, kas uh, piedāvā attiecību attīstīšanu 14 dažādās jomās. Mēs, protams, turpinām arī sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Sarunas ilga no 2003. līdz 2008. gadam, un pateicoties šīm sarunām mēs varējām iezīmēt būtisku progresu. Uh, mēs eh, tuvinājāmies ar Persijas līča valstīm un eh, beigās panācām nozīmīgus soļus uz priekšu, runājot par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es vēlējos teikt, ka kopīgās rīcības programma ir patiešām nozīmīgs sniegums, kas mums ir palīdzējis eh, doties pareizajā virzienā. Uh, Nu, mums ir jārunā par galvenajām vadlīnijām, par to, ko mēs ceram iegūt no šīm attiecībām. Un, protams, e, viena lieta ir teorija, un otra lieta ir e, tas, kā šīs vadlīnijas tiek īstenots praksē. Ir jārunā arī par dažādiem mehānismiem, ko vajadzētu īstenot līdz 2013. gadam, bet es e, pagaidām neesmu redzējis nekādus centienus šajā virzienā. Otrām kārtām, ja mēs runājam par ES un Persijas līdz sadarbību, eh, tie šajā 14 punktu plānā nav minēti vispār kā principi. Uh, Eiropas Savienībai, protams, ir liels ambīcijas, jo tā vēlas būt arī nozīmīgs politiskais spēlētājs Persijas līča reģionā, bet pagaidām attiecības ar Persijas līča reģionu valstīm galvenokārt ir tikušas balstītas uz enerģētiku, ekonomisko izdevīgumu un tiedzniecību. Es vēlējos runāt par galvenajiem principiem, kādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu pievērsties notiekošajām šajās valstīs, kādēļ vajadzētu izkopt turpmākas attiecības ar Persijas līča valstīm un e, kādas ir konkrētās sadarbības jomas, kur ir e, iespējams panākt nopietnu uzlabojumu. Pirmām kārtām, kādēļ Persijas līča reģions ir tik nozīmīgs Eiropas Savienībai? Padomāsim par e, to, ka tās ir valsts, kas var garantēt stabilitātu un drošību šajā reģionā. Geogrāfiski šis reģions atrodas starp austrumiem un rietumiem, un tas savieno Eiropu, Āziju un Āfriku. Tātad trīs kontinentus. Jaņem vērā, ka šajā reģionā dzīvo ļoti daudz musulmaņu, un islāms ir viena no visātrāk e, pieaugošajām reliģijām visā pasaulē. Protams, arī enerģētikas joma ir nozīmīga, jo 60% no visām pasaules naftas atradnēm atrodas tieši šajā reģionā. Un īstenībā neviens cits reģions šīs pasaules slāpes pēc naftas nevarētu apmierināt tik labi kā eh, Persijas līča valstis. Tāpat šīs valstis ir darījušas daudz, lai varētu izmantot atjaunīgos un uh, zaļos energoavotus. Protams, ir jārunā arī par to, ka starptautiskajā līmenī šo valstu nozīmīgums pieauga un ir jārunā arī par uh, finanšu stabilitātes nodriešināšanu. Sauda Arābija ir vienīgā tuvo austrumu valsts, uh, kas darbojas G20 un Persijas uh, līča valstis ir uh, gatavojušās uh, IKP palielināt uz 3,5 triljoniem ASV dolāru līdz 2015. gadam, lai sasniegtu e, noteiktos mērķus. Jāņem vērā, ka uh, valsts ienākumi ir bijuši stabili un pateicoties uh, e, sadarbībā ar Eiropas Savienības valstīm, kā arī pašu valstu resursiem, šie rādītāji tādi saga saglabāsies arī nākotnē. Ir e, veikti arī vairāki projekti humano programmu ietvaros un ir e, sniegta ārkārtas palīdzība visā pasaulē. Protams, mēs saprotam, ka golfa reģions uz starptautiskās skatuves tieši stabilitātes un drošības jomā spēlē būtisku lomu. Neskatoties uz to, joprojām šajā reģionā notiek dažādi konflikti, kas ietekmē ārpolitiku arī citās valstīs, un Tādēļ arī ārvalstu spēkiem vajadzēja iejaukties šī reģiona noteikumos. Mēs saprotam, ka arī konkurence par enerģētikas resursiem šo spriedzi tikai palielinās. Protams, Eiropas Savienībai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai atbalstītu centienus garantēt stabilitāti šajā reģionā. Uh, Protams, mums ir arī jāsaprot, ka eh, ja viena no pusēm neturēs doto vārdu, tas nāks par sliktu abām pusēm. Mums ir jāsaprot, ka arī Irānas kodola programma ir ļoti nozīmīgs solis un eh, tās apstādināšana varētu palīdzēt labāk īstenot šajā reģionā kodola ieroču neizplatīšanas līgumu. Un, eh, Persijas līča sadarbības valstis nevēlas piedzīvot vēl vienu konfliktu šajā reģionā, un e, tās nav gatavas dzīvot e, kodola enerģiju izmantojušās Irānas ēnā. Protams, ir jāveic reģionāli un e, vietēji līmeņi centieni, lai varētu garantēt etnisku stabilitāti šajā reģionā. Arī Jemena ir valsts, kuras eksistence un stabilitāte ir apdraudēta. Šeit eh, mēs esam redzējuši daudzas Alkaidas tīmekļu šūniņas un e, pieredzējuši to, ka Jemenas iedzīvotāji iesaistās arī nelikumīgās aktivitāt, aktivitātēs. Arī Arābijas un Izraēlas konflikts joprojām ir ļoti aktuāls šajā reģionā, un tas aizvien uzkurina jaunas emocijas visā Arābu pasaulē. Tas arī eh, visas eh, reģionālos jautājumus padara vēl sarežģītākus. Es domāju, ka eh, ciešāka sadarbība un koordinācija starp Eiropas Savienību un Persijas līča valstīm būs, nāks par labu abām pusēm, un valstis ir gatavs aizstāvēt savus iekšpolitikas intereses. Mēs domājam, ka Eiropa vairs nav tāds pašsaprotams partneris šajā reģionā. Mums ir jāsaprot, ka Āzija, Āfrika un Latīņa Amerika spēlē aizvien spēcīgāku ekonomisko un politisko lomu uz pasaules skatuves. Tālāk, otrs jautājums, kādēļ uh, Persijas līča valstīm vajadzētu kalpot kā galvenajām dzinēju spēkam, mēģinot atjaunot mūsu partneru attiecības? Jāņem vērā, ka Persijas līča sadarbības padomas valstis uh, ir uh, nozīmīgi ģeopolitiskie spēlētāji, un to ietekmais vien palielinās. Uh, Viņi var ietekmēt gan politikas, gan ekonomikas attīstības gaitu, veidot sociālo-ekonomisko pašpārliecību un mēģināt ieviest arī jaunus standartus, darbojoties kā tāds vidutējs starp visām arābu valstīm. Ir jābūt politiskai stabilitātei, viņu ekonomiskā dinamika un apņēmība veikt dažādas projekts ir patiešām apskaušanas vērta. Uh, Eiropas Savienības un Persijas līču sadarbības. Eiropas Savienības un Persijas līča valsts sadarbība, protams, ir vitāli svarīga. Un Persijas līča valstīm ir jāturpina veikt dažādas reformas un pārmaiņas, lai ekonomika un politika varētu būt pēc iespējas augstākā līmenī. Eiropas Savienība, protams, šīs valsts atbalstīs visos to centienos. Uh, Persijas līča valstis eh, ir darījuši ļoti daudz, lai pārējām pasaules daļām piedāvāt pietiekami eh, stabilus un arī eh, pietiekami lētus enerģētikas avotus. Šīs valstis arī ir stabilas, uh, administratīvās vienības, kas ir darījuši ļoti daudz, lai varētu garantēt stabilitātu un mieru reģionā. Mēs runājām par uh, Arābu miera iniciatīvu, par to, ka šīs valsts vēlējās pielikt punktu Arābu-Izraels konfliktam un ļoti daudz arī Palestīnā, Irākā, Libānā, Jemenā, Sudānā un Somālijā, lai pielikt punktu tur joprojām valdošajiem konfliktiem. Uh, Bet, protams, eh, mēs saprotam, eh, ka šāda, šāds diplomātiskais demaršs eh, nozīmē ļoti skaidrs centienus, proti Persijas līča valsts vēlas saglabāt stabilitāti reģionā, un arī tā ir tāda nepārprotam pasniegt roka Eiropas Savienības virzienā. Ja mēs runājam par ekonomiskajām interesēm, protams, Persijas eh, līča valstis ir nozīmīgs Eiropas Savienības partneris, eh, ir ļoti daudz dažādu pro projektu, tajā skaitā arī infrastruktūras un transporta jomā, un Eiropas Savienība, protams, darīs eh, visu, lai iesāktie centieni tiktu turpināti. Protams, eh, mēs runājam arī par to, ka Eiropas Savienībā ir savas intereses un mēs vēlamies, lai šīs valsts patiešām būtu stabila. Mums vajadzētu arī pārskatīt pašreizējo attiecību statusu un eh, sadarboties aktīvāk ar eh, līča padomas vadītājiem. Uh, mums ir arī jāpalīdz viņiem risināt uh, dažādas uh, drošības un uh, nestabilitātes dilemmas. Viņi vēlas paši būt aktīvi sarunu partneri, viņi nevēlas, lai mēs pār viņiem uzņemamies aizbildniecību. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Es arī jums piedāvāšu vairākus risinājumus. Tātad mums vajadzētu parūpēties par to, lai ES un Persijas līča valstu attiecības nonāk tādā jaunā līmenī. Mums vajadzētu varbūt tikties ik pa diviem gadiem, tas būtu pareizais signāls, lai arī šīs valsts izdarītu visus centienus, mēģinot eh, padarīt mūsu sadarbības saiknes vēl ciešākas. Mums jādomā arī par pareizinām sadarbības politikas vadlīnijām, mums ir eh, arī vairāk sadarbības instrumenti, piemēram, vidusjūras reģiona eh, sadarbības instruments un arī sadarbības instruments ar to austrumu valstīm. Es domāju, ka mums ir jāpadomā arī par labāku dažādu politikas jomu koordināciju un par to, kā mēs varētu risināt samilzušos konfliktus daudzās šī reģiona valstīs. Mums arī ir uh, jāveic regulārs politiskais un strateģiskais dialogs starp abām iesaistītajām pusēm, un Persijas līča valstīm ir jābūt redzamākām uzstājoties un runājot par sev aktuāliem jautājumiem. Ir arī uh, projekts, kas veltīts uh, starptautiskajai diplomātijai, tas uh, nesa cerētos augļus, un uh, tas ir process, kas joprojām atrodas kustībā. Un visbeidzot, Persijas līdz valstīm vajadzētu koordinēt savus centienus uh, Jemenā, Afganistānā un Pakistānā ar Eiropas Savienības spēkiem. Uh, Eiropas Savienības eh, piedāvātais finansējums eh, bieži vien tiek uzskatīts par tādu kā priekšnosacījumu, lai valsts mēģinātu arī eh, in īstenot tādu rietumnieciskāku redzējumu, un līdz šim tas tika atzīts par pareizi izvēlēto instrumentu. Eiropas Savienībai un Persijas līča valstīm vajadzētu izstrādāt kopīgas programmas, vajadzētu padomāt par labāku centienu virzīšanu. Es domāju, ka Eiropas Savienības uh, un Persijas līča reģionu valstu attiecībās daudzas iespējas ir tikušas palaists vējā, bet mēs nevaram uzskatīt, ka pilnīgi viss ir zaudēts. Mums vienkārši vajadzētu parūpēties, lai mūsu pieņemtie plāni un projekti īstenotos konkrētos centienos, un Eiropas Savienībai ir jāparūpēs par stabilu sadarbību, ir jāpiedāvā darba kārtība, kas varētu palīdzēt Eiropas Savienības vērtības izplatīt daudzās jomās, palīdzēt risināt konfliktus un uzturēt mieru mieru. Eiropas Savienības politikai, eh, kas balstās uz sadarbību ar šīm valstīm, ir jāskata eh, šīs, eh, šī padoma par galveno partneri. Paldies! Grazie, doktor. Paldies! Un tālāk. Kā nākošajam došu vārdu doktoram Bertocī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka esat ļāvuši dalīties ar jums dažās domās, kas balstās uz 15 gadu gāru eh, pieredzi strādājot eh, ar LSP un e Eiropas Savienības attiecībām. Pēdējo 20 gadu laikā galvenokārt koncentrējoties uz brīvās tirzniecības eh, līgumiem, eh, varētu teikt, ir izveidojies tāds melnais caurums, jo šajās attiecībās mēs esam bijuši diezgan eh, nolaidīgi un atstājuši tās novārtā. Reģions attīstās ļoti ātri un daudzos virzienos, un nevienmēr Eiropas Savienībā mēs to atbilstoši uztveram. Uh, Eh, paši viņi sevi uzskata par tādu nākotnes eh, krust, eh, krustpunktu ar pasaules nozīmi, kas varētu būt kā tāds paraugs nākotnei un nākotnes attīstībai. Līdz valstīm ir milzīga ietekme veicot dažādas eh, kultūras programmas un dažādas eh, atbalsta un attīstības programmas daudzās pasaules valstīs, Austrumāfrikā, arī, protams, tuvajos austrumos, Indijā, Irānā un Dienvidu Austrum Āzijā. Un līdz ar to neiesaistoties atbilstošā līmenī sadarbībā veidojot diplomātiskās attiecības ar līča valstīm, Eiropas Savienība būtībā sev atņem milzīgus resursus. Un e, šie te galvenie spēlētāji reģionā mums ir ļoti svarīgi gan runāt par drošību, gan runāt par ekonomikas attīstību, gan par energoapgādi, e, pētniecību, inovācijām. Ko mēs būtu varējuši izdarīt? Ja ja mēs pacenstos strādāt plašākā frontē nekā tikai pie brīvās tirdzniecības līgu, līgumiem. Piemēram, mums būtu varbūt jau izdevies sasniegt 3% ieguldījumu zinātnē un kultūrā, e, zinātnē un pētniecībā mēs, e, jebkurā gadījumā, esam zaudētāji. Uh, Eh, salīdzinot ar eh, Dienvidaustrumu Āziju, ar Indiju, ar izglītības jomā mēs sagatavojam daudz mazāk inženieru un, eh, teiksim, ja mēs salīdzinām pārdoto patentu skaitu nanotehnoloģijās, tad mēs ievērojam apliekam no Korejas, Japānas, citām valstīm. Un uh, līdz valsts ir realizējušas virkni ļoti ambiciozu programmu zinātnes jomā. Uh, Un tas ir eh, vispār muļķīgi, ka Eiropas Savienībai līdz šim nav izveidojusi stratēģisku sadarbību ar līča valstīm zinātniskās pētniecības jomā, finanšu produktu jomā, eh, tehnoloģijas parku eh, attīstības jomā, arī attīstības jomā. Un, e, Daudzas no šīm valstīm ir ar mieru investēt arvien vairāk un vairāk eh, visdažādākajās progresīvās tehnoloģijās, biotehnoloģijās, tīrijās tehnoloģijās, nanotehnoloģijās, robotikā un tā tālāk. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi veidot eh, struktūrētu sadarbību starp Eiropas eh, Savienības un līdzvalsts sadarbības zinātnes jomā, ņemot vērā uh, to, cik ļoti daudz brīvu līdzekļu ir dažādos fondos šajās valstīs, kas ir gatavi ieguldīt. Un e, tātad e, sadarbojoties ar Indiju, Ķīnu, Koreju, kur zinātnes, šīs saucamie zinātnes nami un attīstība caur tiem un projektu finansēšana caur tiem notiek ļoti aktīvi, mēs ievaram atpaliekam. Tad, kad mēs aplūkojam šos te elementus, kas raksturo sadarbības ar Eiropas Savienību un LSP, mēs varam e, nonākt pie viena secinājuma Eiropas Savienībā ir jānāk klajā ar tādu ambiciozu redzējumu. Mums ir jāpiedāvā strateģisks partnerības nolīgums. Ja mums šķiet, ka politiskās struktūras un citi faktori nav vēl nobrieduši, es gribu teikt, ka tieši veidojot šo vīziju, piedāvājot to, diskutējot par to, tad var arī panākt, ka tā piepildīsies, jo LSP, es domāju, negaida kaut kādu jaunu institīvu katalogu vai ekspertu apmaiņas vai seminārus. Tas jau viss mums ir bijis. Viņi gaida tiešām patiesu politisko stratēģiju, lai kļūtu par vienlīdzīgiem partneriem šajā stratēģijā. Es esmu pārliecināts, ka šīs iniciatīvas, Eiropas parlamenta iniciatīvas, Eh, protams, eh, ievērojot mūsu kompetenci eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu, gan tirsniecības līgumu, gan citu līgu, starptautisku līgumu slēgšanā. Es domāju, šis ir īstais brīdis, un šī parlamenta rokās ir tāda vēsturiska iespēja. Tas var lemt, rakstīt par diviem ziņojumiem un divām rezolūcijām nobalsot, taču tas var lemt ka piedāvās kaut ko strateģiskāku, piemēram, strateģiskās partnerības nolīgumu, kurš ietvertu visu eh, plašo šo attiecību spektru un arī nodrošinātu atbilstošās struktūras finansējumu darbinieks, lai tas darbotos. Mēs nekādā veidā nevarēsim panākt progresu sadarbībā ar šo reģionu, ja mēs nebūsim gatavi atbilstoši to finansēt. Pašreizējais finansējums, kas ir 172 miljoni e, eiro vairākām valstīm, nu tas ir ārkārtīgi niecīgs apjoms no tā, kas būtu vajadzīgs. Ņemot vērā jaunās eh, programmas attīstību, ko reaģē, eh, realizē LSP un Eiropas Savienība, kā arī nepieciešamība neveltīt visu enerģiju brīvās tirzniecības līgumiem, es esmu pārliecināts, ka eh, skatoties uz to, kāds būs rezultāts šiem balsojumiem par rezolūcijām, 2011. Mm, gadā notiks uh, padomes un LSP tikšanās apvienoties Arābu Emirātos. Un te vajadzētu uh, publiskot šo rezolūciju, nākt klajā ar šo rezolūciju rezultātiem, kas nodrošinātu to, ka šo sanāksmu apmeklēs visaugstākā līmeņa pārstāvi un Tas līdz ar to dos daudz eh, lielāku atpazīstamību un redzamību Eiropas parlamentam, gan mēdījos, gan augstākais politiskais aprindās Persijas līcī. Un e, pirmo reizi Eiropas Savienība tiks pārstāvēta savā institucionālajā, teiksim, jaunajā veidolā ne jau tikai šīs kopējās sanāksmes dēļ, bet, eh, ja dienu pēc tam, kad nu, būs notikusi ministru tikšanās augstākajā līmenī, parlaments nāks eh, klajā ar eh, šīm savām rezolūcijām, tur būs klāt komisija, LSP pārstāvi un tā tālāk, tas būs vislabākais fórums, lai materializētu šo Eiropas un līdz valsts sadarbības arhitektūru, bet tas arī būs eh, labākais veids, kā popularizēt to, ka Eiropas Savienība ir gatava piedāvāt kaut ko jaunu, ka Eiropa ir apņēmības pilna iesaistīties šajā jaunajā attiecību ērā, bet ar atbilstošu darbinieku skaitu, atbilstošām struktūrām, finansēm un tā tālāk. Esmu pārliecināts, ka šī Eiropas parlamenta iniciatīva varētu pārvērsties par kaut ko vairāk, nekā mēs tam ticam šodien, paceļot attiecības citā līmenī starp šiem abiem reģioniem. Bet tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Grazie, dottor Bertozzi. E, Lascerei la parola per un... Lielas paldies Bertozzi kungam, saka priekšādātājs. Nu, un tagad komentāri, jautājumi. Divi jautājumi. Vispirms Dominiks Bodīs, vicepriekšsēdz. Paldies priekšādātāji. Es patiešām gribu jums pateikties gan Koham, gan Bertocī kungam Nu, protams, ka šī jūsu teiktais ir ārkārtīgi liederīgs mūsu komitejā. Mēs šobrīd gatavojam attiecīgo ziņojumu, un tas būs ļoti liederīgi. Kā jau norādīju, un to jau teica Lērbatīnī kungam, ka Kof līča valstu sadarbības padome, Amalēla Madas kundze pārstāve, tātad vēstniece arī ir šeit. Tāpat šeit ir arī kuveits vēstnieks pārstāvis. Kuveit šobrīd ir prezidi, prezidentūrā šai sadarbības padomē. Nu, varbūt tādā straujā veidā, lai varētu pēc tam dot vēl laiku arī atbildēm, uzdošu savus jautājumus. Tik daudz runās par to, kādā veidā Eiropa varētu iesaistīties sadarbībā ar līča valstu padomu, sadarbības padomu. Un es domāju, varbūt jūs varētu mums norādīt arī to, kā Eiropa tiek uztvērta uh, Eh, tajās valstīs, kas līdzdarbojas līdz eh, sadarbības komitejā. Ko tās gaida no mums, ko tās cer no Eiropas Savienības saņemt? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrs jautājums. Jūs uzsvērāt, nu, protams, pamatot, cik svarīgs ir no nu, jautājums par drošību reģionā. Tas rada bažas, rada satraukumu, karš Irākā, Afganistānā. Mm, ASV ir zaud, tā visu rezultātā zaudējis savu uzticamību. Uh, Tā ir zaudējusi savu konfliktu risinātāju lomu. Irāna savukārt cenšas šo situāciju izmantot savā labā un stiprināt savas pozīcijas e, vienlaicīgi aktīvi, piemēram, e, veicot izmēģinājums kodola enerģijas iegūšanas jomā. Nu, un lūk, beiga beigās tiešām līdz valsts var atrasties tādas divpusēji konflikta centrā, Turklāt vēl piedevām nu pat arī parakstītais eh, ieroču piegādes līgums starp Saudārābiju un ASV. Tātad pagājušā nedēļā mēs jau redzējām, ka reģions ir, nu, uzsācis tādu gaitu tādā virzienā, kas rada bažas. Tātad mēs runājam par diplomātijas nepieciešamību. Arābu, līdz arābu valstīm vajadzētu ar to nodarboties. Viņas, jūs arī runājat par diplomātiju, par viendabību, par konverģenci. Bet, nu, jās. Un, nu, un, protams, ka Saudārābija savukārt viedoklis nevienmēr atbilst arī Kātārs un ko veids viedokļiem, piemēram. Nu, kā, kāds ir jūsu, kāda jūs nostāja šai punktā? Tāds mans otrs jautājums. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk. Referents, kā jau teicu, Maris Davids, viņš darbojas starptautiskās tirniecības komitejā. Paldies, priekšsādātāji! Es gribēju pateikties arī Dominikam Bodisam par eh, jau šo, šo ideju kopumā, mm, par to, ka notiek šī ziņojuma izskatī, izskatīšana šo pēcpusdienu. Es domāju, kad runājam par Eiropas Savienības kā tādas attiecībām ar Persijas līča valstīm, ir nozīmīgs. Un jāsaka, ka šobrīd eh, nu, tās ir pārāk vājas, nestabilas. Šo pēcpusdienu ap pulkstens pieciem mums būs pirmā viedokļa apmaiņa citā delegācijā, kurā es līdzdarbojos. Arī tur nāks, nonāksim pie pirmās šī ziņojuma apspriešanas, bet nu šobrīd runājam tikai kā ārpolitikas komitejas kon kompetenci kontekstā un gribu uzdot tāpēc jautājumu. Zināmā mērā varbūt tas ir arī sasaistīts ar Dominika ierosinājumu Tika jau minēts, ka būtu svarīgi dot signālu e, par to, kāda ir Eiropas Savienības iesvars attiecībā ar šo reģionu. Tam vajadzētu būt kādam priekšlikumam no parlamenta, no padomas, no komisijas. Nu, piemēram, tas varētu notikt lūk reiz gadā šādā samitā, kas tiktu organizēts. Nu, es saprotu, ka tiek organizēta ļoti daudz samitu šobrīd, kalendārs ir pilns ar šādām svarīgām dienām, bet nu tāpat laikā nu, mums ir iespēja, varbūt mēs varam atrast laiku, un es domāju, ka šādam samitam pilnīgi noteikti būtu jāks, varbūt vairāk nekā citiem samitiem, nu nelieciet man gan saukt nevienu konkrēti, Bet, nu, domāju, ka vajadzētu šādu ikgadēju samitu starp abām mūsu organizācijām. Un turklāt man arī turklāt ļoti interesētu uzināt, ārējās rīcības dienas ietvaros, kā notiks atbildi uz šo jautājumu, ko Koka kungs uzdeva, respektīvi šīs klātbūtnes, pastāvīgās klātbūtnes trūkums, eh, delegācijas klātbūtnes trūkums eh, šai, šajās eh, līča reģiona valstīs un sadarbības padomē. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies David kungam, tālāk došu vārdu Nīblers kundzei. Viņa darbojas delegācijā arī, kas nodarbojas ar šī līdz, līdz valstīm. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā un vēlējos arī uzteikt to, ka ārlietu komiteja uzņēmās iniciatīvu sagatavot ziņojumu par Persijas līča uh, valstu un Eiropas Savienības sadarbību. Tas jau ir ļoti skaidrs signāls tam, kā Eiropas Savienība vēlas sadarboties ar Pēles un mums patiešām vajadzētu arī skaidri un gaiši pateikt, ka mēs vēlamies ar šo reģionu sadarboties nevien strateģiskā jomā, bet uh, arī uh, visās citās jomās, un, protams, mēs esam gatavi arī sniegt politisko atbalstu, tad, kad tas ir nepieciešams. Tagad eh, man ir divi konkrētāki jautājumi. Pirms kāda laika mūsu delegācija marta sākumā apmeklēja Kataru un Kuveitu. Es vēlējos izmantot iespēju izteikties, jo Kuveitas vēstnieks arī ir pie mums ieradies. Es vēlējos pateikties par to, ka, cik sirsnīgi mēs valstī tikām uzņemti. Eh, Programma bija vienkārši izcila, bija tāda dzīvīga doma apmaiņa un eh, vēlējos tātad vēlreiz pateikties sirsnīgi vēstniekungam par šo silto uzņemšanu. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība reģionā ir pārstāvja pārstāvēta visai vāji, eh, Proteicīkungs jau to minēja, un Eiropas Savienība ir pārstāvēta pagaidām tikai Sauda Arābijā. Es būtu ļoti gandarīta, ja mēs, eh, teiksim, mūsu komiteja pieprasītu, lai komisija izveido tādu ārējās eh, darbības dienestu arī citās Persijas līča valstīs, lai tā tad mūsu uh, darbība tur uz vietas būtu taustāmāk un skaidrāk redzama, un tas arī zināmā mērā ir tāds kā cieņas simbols, pierādot to, cik eh, svarīgi ir sadarbība. Eh, es domāju, nepietiek tikai ar vienu biroju riedā, mums vajadzētu arī citās valstīs uzcelt savus birojus. Otrām kārtām mums noteikti ir jāreklamē tas, ko mēs kā Eiropas Savienība darām uz vietas. Es darbojos Rūpniecības komitejā, esmu referente no Rūpniecības komitejas, un mēs vienojāmies par to, ka mums vajadzētu veicināt dažādas izpētes programmas, piedāvāt Erasmus Mundus programmu, piedalīties tajā sadarbības ietvaros. Un īstenībā informācijas par šādām programmām ir gaužām maz es lūgtu, lai mēs parūpētos par eh, uzlabojumu šajā jomā. Mums vajadzētu piedāvāt studentiem, mācību spēkiem šādas sadarbības eh, programmas un parūpēties par to, lai eh, jaunieši justos gaidīti arī Eiropas Savienībā. Mums patiešām vajadzētu tātad padomāt par plašākām informācijas kampaņām. Tālāk, strateģiskā sadarbība, tas ir ļoti labi. Mēs eh, vedam sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumiem un ņemot vērā konkrētus projektus, mēs varam arī analizēt, eh, kur ir bijušas varbūt kaut kādas kļūmes un eh, kur Eiropas Savienība kopīgi ar eh, līča valstīm var atrast tādus saskars punktus, vai nu mēs runājam par enerģētikas politiku vai par ekonomisko sadarbību. Mēs taču varam runāt arī par sadarbību izpētes un attīstības jomā. Mums ir jāsaprot, kuras ir mūsu kopīgās intereses un kur mēs kaut ko varam patiešām būvēt un, un padziļināt kā arī eh, veidot tādu pamatīgāku sadarbību. Mums eh, arī jārūpējas par brīvā tirzniecības eh, nolīgumu parakstīšanu un jārūpējas par to, lai savā sadarbībā mēs spērtu pārliecinošus soļus uz priekšu. Paldies! Grazie, onorevole Nibler. Alle... Lielas paldies, Niblers kundzei! Kā jūs zināt, turpina priekšādātājs. Mums paredzēta arī tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministru pulkstens četros, tāpēc mums nav īsti daudz laika, lai uzdot šeit jautājumus un saņemt arī tiem atbildes. Tāpēc turpmākiem runātājiem lūgt izteic, izteikties vienas minūtes gaitā. Un par komentāriem tad arī varēsim paspēt apspriesties. Atkins kungs, paldies priekšsēdētāji. Nu, protams, ir pašsaprotama, ka sadarbība ar PLV, ja pēc izlīču valstīm ir kaut kas tāds, ko visi ap, apstiprinām, bet, nu, jāsaka, nu, nav jau viss tik vienkārši šai ziņā, ja neņemam vēr, ja, ja paskatāmies uz šo pamatu konfliktu tuvajos austrumos, ja ņemam vērā Palestīnu, Izraelu, bet arī visapkārtējo situāciju. Tātad mans jautājums ir tāds, ko PLV grasās darīt, lai šo starptautisko spiedienu mazinātu otrām kārtām, vai jūs patiešām esat tik vienoti, kā kop starp visām pārējām valstīm un spējat vienot skatīties, risināt problēmas. Trešām kārtām kādus pasākums jūs īstenojat, lai nodrošinātu vienlīdzīgu uh, pieeju sektorālajām grūtībām un arī tirdzniecībai, un visbeidzot šai komitejā secinām, un es apmierināti ar to Eiropas Savienību arī kopumā, ka Eiropas Savienība nespēlē īpaši lielu romu, jums ir diezgan vienaldzīga, vienaldzīga tas, ko Eiropas Savienība dara, un ko darīt, lai panāktu, ka šī loma mainās, šī uztvera mainās. Paldies, saka priekšstādātājs, paldies Atkins kungam. Četri jautājumi vienā minūtē. Uhu! Paldies, priekšsādātāji! Fauksa kungs, gribēju jautāt paneļa runātājiem, jūs teicat, ka ļoti svarīgi virzīt uz priekšu attiecību padziļināšanos un ne tik vien koncentrēties uz tirdzniecību. Un es gribēju vaicāt, kā jūs reaģējat, kāds bija jūsu viedoklis par nepieciešamību starp kultūru dialogam, bet īpaši runājot par personīgo eh, Saudārābijas karaļa iniciatīvu, kas ir uzņēmēšai ziņā eh, tādu avangarda lobumu, vai to jūs uzskatāt par veidu, kā padziļināt attiecību jomās, kas nav tiešā veidā saistīts ar tirzniecību? Paldies, Foksa kungam. Nu, līdz pusdienas četriem mums tagad ir laika. Varbūt jūs varat savā starpā šo laiku līdz pusdienas četriem arī tad godprātīgi sadalīt, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Kohkungs jums pirmajam vārds. Paldies par šiem komentāriem un jautājumiem. Atbildēšu sākumā uz pirmo, jo domāju, tas saistīts arī ar daudziem citiem jautājumiem, ko pieminējām ja šodien, respektīvi, kā Eiropa tiek uztvērta līdz valstīs. Nu, jāsaka, tā netiek redzēta, tā nav īpaši redzama, un to neviens nepaman, un tas lielā mērā ir saistīts ar faktu, kas arī tika pieminēts, ka ir tikai viens pārstāvniecības birojs Riādā. Uh, Un tās, vē, tās vēstnieks ir ļoti ambiciozs, un viņš dara ļoti labu darbu, bet tas ir tikai viens pats cilvēks. Viņam ir jānosada sešas valstis, un kā jau minēja savā sākuma piezīmēs, politiskās eh, attiecības atspratāts ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi svarīgs līča valstīs. Ja jūs vēlaties, lai jūs uztver nopietni, tad jums arī pašam personīgi ir jābūt klāt, jāparādās, ir jāiesaistās šai vadošajā darbiem, un viens cilvēks no viena biroja to nevar izdarīt attiecībā uz sešām valstīm. Tas ir ārkārtīgi grūti, un tieši tāpēc Eiropas Savienība Savienība nav pārlieku redzama līdz valstīs, un tas mums būtu jālabo. Turklāt šī iemesla dēļ ļoti daudz arī attiecības ar Eiropas Savienību tiek skatītas caur uh, brīvās cirniecības organizāciju. Jo, un tāpēc, lūk, tiek runāts, ka sarunas ir risināšās privās tirniecības nolīgumi jau gadiem ilgi, un e, tad kā tad, lai mēs nopietni uztveram Eiropas Savienību, ja tas pat netiek noslēgts, un tāpēc ir ļoti grūti kaut kādu vēstis nodot tālāk šai valstī, tāpēc gribu mudināt īstenot vairāk diplomātijas šajās valstīs un Eiropai. Uh, Un turklāt šī vēsts ir jānes arī iekšā pašā reģionā, ir vairāk vajadzētu tieši konkrētus kontaktus atspratāci ar vadošiem politiskiem līderiem, un tieši tāpēc ir vajadzīgs šis ikgadējais samits, vai pat re, samits reizi tikai divos gados, bet ir vajadzīgs eh, šiem cilvēkiem sastapties atspratāci, lai varētu veidot augstākā līmenī labas attiecības, un tas tālāk atvers citas durvis uz visām citām jomām, bet tas ir pats galvenais runājot par Persijas līdz diplomātiju, nu es domāju, ka, lūk, mēs skatāmies uz pavisam jaunu ēru. 2003. gada notikumi Irakā bija arī acu, at, atvēra acis arī līča valstīm. Jā, protams, joprojām ir šis ASV atbalsts, jūs ASV militārā klātbūtne un spēks, bet ASV nebūtu vairs nerunā, ne, nebūtu vienmēr nerīkojas līča valstu interesēs. Un, ja vēlamies, ja, un valsts saprot, kā, kas ir jārīkos, lai novērst citu, citus līdzīgi veidīgu, līdzīga veida konfliktus. Un Irākas eh, piemērs turklāt parādīs, ka valstīm vairāk ir jā, jāiesaistās konfliktu risināšanā, jānāk pašam klājā ar savu iniciatīvu. Karaļa apdulas iniciatīva ir lieliska. Uh, ir arī starpniecības eh, centieni, saruna vēršanā, un tāpat laikā arī šīs atvērtās durvis Irānai, arī šeit līča valstīm ir savu lomu spēlējama. Uh, jo, protams, šeit līdz valsts sadarbības padomē ir viedoklis attiecībā uz kodolenerģijas programmu, bet šīs sarunas ir jāturpina, un viņiem ir jāturpina sarunas ar Irānu un jāveido politisks dialogs, un šīs valstis var izmantot, eh, nu, kā starpniekus sarunu veicinās. Omānai ir ļoti labas attiecības ar, ar eh, Irānu, daudz labāks nekā Saudarābija, bet tāpat laikā, lūk, eh, šis PLVSC sadarbības padomu izmanto šīs valstis attiecīgi sarunu vešanai, jo beig beigās geogrāfiju jau mēs nevaram mainīt mainīt, un gal galā šīm Persijas līča valstīm nāksies sadar, sadzīvot ar Irānu, lai kāds arī nebūtu. Un tāpēc kopumā es domāju, kas attiecas uz Persijas līča valstīm, šeit ir kopēja nostāja, ir kopējs viedoklis par to, kas apdraud reģionu un kas būtu jādara, lai šos draudus mazinātu. Protams, ir domstarpības starp dalīs, šīm valstīm un kā rīkoties, kā panākt savus mērķus. Uh, Un te varbūt ir eh, viedokļi atšķirīgi no savu darabijas kopēju viedokļu, bet kopumā doma par vispārējiem procesiem reģionā ir ļoti vienprātīga. Tieši šeit bija divi punkti, ko es gribēju pieminēt, klausoties jautājumos. Paldies, saka priekšsādātājs Koha kungam. Bertaucī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Par Eiropas tēlu Persijas līča valstīs brīvās tirdzniecības nolīgums un sarunas par to ir tāds kā galvenais plīvurs, kas ir aizsedzis Eiropas seju un pilnīgi visu citu. No otras puses, tā kā nekad nav tikus īstenot nekāda programma, nav bijis paredzēts arī budžets, lai proaktīvi veicinātu Eiropas Savienības tēlu Persijas līča valstīs, tad šobrīd tie ir, šeit ir divi reģi tie šie divi reģioni, kas ir ļoti svarīgi, bet kas joprojām ir viens otram tādi, kad svešas pasaules, svešas universi, mēs un šīs arābu valsts. Eiropa varbūt kultūras iemeslu dēļ nevēlas eh, pati sevi virzīt uz priekšu, ka tad supervaru. Mēs vēlamies runāt par tādu neobulātu, tādu maigu roku, kā, kā spē, spēku. Un doma Un ir jāsaprot, ka šajā jaunajā augošajā pasaulē jebkas tiek tulkots ar spēka samēru palīdzību. Respektīvi, ja mēs netiekam uztvert kā supervara, tad arī mūs neviens, mūsos neviens neklausīsies. Manuprāt, PLVSC vēlas, lai Eiropa būtu spēcīga, jo šī padoma ļoti labi zina, ka Eiropai ir dažādi instrumenti, kā tā var savu spēku izmantot. Uh, lai panāktu mieru, to var darīt diplomātiski, lai nodrošinātu progresu. Un tas lielā mērā atbilst arī vēsturiskajai diplomātijai lielākajā daļā šī reģiona valstu. Tās ir centušās mierīgi sadzīvot ar sarunu palīdzību, nodrošināt labklājību, lielākais uh, bruto kopienākums uz iedzīvotāju, un viņiem ir ļoti plašāka diplomātiskā konverģence, bet viņi tomēr vēlas sajust Eiropu kā spēcīgu spēlētāju. Un tad mēs nerunājam tikai par tādu teritoriālu lielu kaimiņu, kas palīdzētu noslēgt sarunas starp Palestīnu un Izraēlu. Nē, Viņi ir vienkārši par tādu milzīgu partneri, kas attiecas savukārt uz lielāka, um, lielā, plašākām, spēcīgākām attiecībām ar šo reģionu. Viss ir atkarīgs no, no šīs tikšanās reizes. Un ir vajadzīgs, manuprāt, šis igadējais samits ar, ar PLSC. Ne jau tāpēc, ka tas būtu modē un ka tas būtu īpaši interesanti, bet tāpēc, ka tas ir Eh, bet sarunas turpinās un mums ir jāpaturprātā viens būtisks punkts, respektīvi kultūras, kultūras mentalitāte, psiholoģija tiem pilsoņiem, kas dzīvo Persijas līča valstīs. Šī psiholoģija, jāsaka, pilnībā pamu, pamatojas uzticēšanos cilvēcīgām attiecībām, tātad attiecībām starp cilvēkiem. Un tieši tāpēc Eiropas līderiem, augstākajā līmenī, valstu valdību vadītājiem vajadzētu ieguldīt laiku, lai veidot attiecības ar Persijas līča valstu vadītājiem, veidot spēcīgas personīgās attiecības. Uh, Un nu, tad tas var mm, veidot tālākas, tālākas attiecības. Tas attiec arī uz biznesa elitu un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka īgadēja samita rīkošana ļautu šīs attiecības padarīt reālākas un tās vairs nebūtu tikai tādas tehnokrātiskas, bet tās kļūtu pavisam reālas. Uh, ņemot vērā, kā šis spēks tiek strukturēts, ministrijas, administratīvie aparāti un tam līdzīgi e, pirsīs virša, tas daudz vairāk piramīdas veidā, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajos samitos e, sarunas notos augstā līmenī arī par daudziem jautājumiem, jo tādā gadījumā arī no samitiem tālāk ies attiecīgas e, vadlīnijas un padomi un tiks pa, no, un valdības pārliecināsies, ka šie sekmēs tiek arī izpald, izpildīts. Un visbeidzot, tātad šis starpkultūras dialogs. Uzskatu par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Domāju, ka mēs vienmēr esam skatījušies uz šiem dialogiem, ar, kā uz dialogiem par to, kā islāma valsts sazinās ar citiem reģioniem. Es domāju, ka Eiropai šajā gadījumā. Uh, nu, tīri vēsturiski ir pamats uzsvērt savu kristietīgo pagātni, bet tāpat laikā Eiropai ir arī jāatzīst un jāapzinās, ka, ka tās ir jūdeistiskas uh, eh, saknes. Tas ir, tas, uh, Un tur tāpat laikā ir arī savas zināmas musulmanismu iezīmes. Eiropā ir jāatzīst, ka islams ir Eiropā, un tas tur ir bijis jau no ļoti, ļoti seniem lākiem, un ka šī ticība tur ir atstājusi arī savu pēdu, savu nospiedumu uz Eiropas kultūrām ļoti dažādos līmeņos. Un šobrīd arī Eiropa ir musulmanisks kontinents. 38 e, miljoni musulmaņi, kas dzīvo Eiropā. Tas 2020. 2025. gadā šis skaitlis pieaugs Un te mēs runājam par gandrīz tikpat daudz iedzīvotājiem, cik dzīvo kopā Persijas līča valstīs. Mums jāatzīst, ka arī Eiropa ir islāma kontinents, un no šāda skatu punkta raugoties dialogam var būt pilnīgi cits virziens, pilnīgi cits konteksts, Te varam runāt par saturisko būtību un ne tik daudz par kaut kādu veidu uztveri vai viedokļiem. Nē, mums jāiet ir tālāk, mums jāapzinās šis kultūras mantojums, kultūras saiknes, vēsturiskās saiknes, un tad tikai varam runāt tālāk, varam īstenot dialogu, un tad runāsim par būtību un nevis par kaut kādiem pārpratumiem un eh, nepareiziem priekšstatiem. Es domāju, to esam parādā ne tikai mūsu kopējai vēsturē, ko jau es kā teicu, mums ir Abram reliģijas sakne, saiknes, bet mums ir jāspēj kopīgi arī rīkoties. Mums jāredz visiem kopā, un tur runāja par Krieviju, Turciju, Magreb, Mašrek, visām līča valstīm un tā tālāk. Viss šis milzīgais reģions tomēr ir civilizācijās saistīts. Tur ir šīs īslama reliģijas, un mēs tepat laikā cenšamies veidot šo brīvās irniecības zonu, kas būtu pasaulē lielākā un kas ietvertu visas ap vidusjūru esošās valstis, Persijas līča valsts Eiropu Ehm, vēl citām valstīm, laika gadā varbūt, laika gadā varbūt arī partnerības ar Krieviju varētu te tikt eh, paredzēta. Un mēs redzam to kā milzīgu bloku, un šis bloks vienmēr tīri loģiski, ģeostrateģiski ir bijis ļoti loģisks. Tātad Āzija, Krievija, Eiropa, Magreb, Mašrek un Līča valstis. Un šī brīvā tirdzniecības zoma, kas vien dienu stāsies spēkā, ir jāveido kopā ar politisko ietvaru, un ne tikai politisko ietvaru, tur ir jābūt vispārēji kultūras izpratnē starp visām pusēm. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies mūsu ekspertiem, paldies arī referentiem. Tas viss bija ļoti interesanti, es domāju, ka pieskārāmies ārkārtīgi svarīgiem tematiem, augsta profila tematiem. Nu, lūk, esam nonākuši pie aicinājuma izvērst attiecības un negaidīt visu vēl 20 gamus, bet gan slēgt šo brīvās tirniecības nolīgumu daudz ātrākā laikā. Nu, 18. novembrī kolēģi, kas varbūt jūs, ja jums tas interesē, esam uzaicinājuši Eiropas Savienības vēstnieku Saudārābijā. Un Tā kā jau tika minēts, šis vēstnieks strādā pie attiecībām ar visām līdz valstīm. Un tad mēs runāsim par līdzīgu raksturu jautājumiem tieši tā, ka tas notika nu pat. un tur mēs pieminēsim arī šos minētos Davida ziņojumu un otru. Tātad paldies, tagad ļaušu nomainīties runātājiem šeit, un uh, pēc tam sagaidīsim Ukrainas ministru. Trīs minūtes pauze. Bene, cari colleghi, possiamo iniziare il, l'incontro di... Colleghi, colleghi, sāksim sanāksmi. Di opinioni con il ministro Kostan. Es vēlējos eh, pievērst jūsu uzmanību tam, ka mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Ukrainas ārlietu ministriju Konstantīnu Griščenko. Man patiešām ir liels prieks eh, sveikt Griščenko kungu mūsu vidū visu kolēģu vārdā. Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamenta ārlietu komitejā. Jums noteikti nav nekāds noslēpums, ka Eiropas parlaments patiešām interesējas par rūpīgāku un ciešāku attiecību izkopšanu starp Eiropas Savienību un jūsu valsti mēs arī ārkārtīgi uzmanīgi un nenogarstoši sekojam politiskajai attīstībai jūsu valstī un tām reformām, kas joprojām tiek veiktas. Pirms dažām nedēļām pie mums eh, bija ieradies arī Pāvils Grimkins, viņš eh, uzrunāja mūsu komiteju. Un Boris Čavičuks, eh, kas uh, vada Eiropas lietu komiteju, jūsu valstī arī bija ievadies kā viņa pavadonis. Šodien Mēs ar jums apspriedīsimies, un jūs esat tāds kā pirmavots, uh, uzticams informācijas avots, kas mums varēs informēt par to, kas notiek, uh, sagatavojot Eiropas Savienības un Ukrainas samitu. Un varēsiet mūs arī iepazīstināt ar galvenajām jūsu valdības vadlīnijām un ar tiem tematiem, ko esat apņēmušies apspriest šajā samitā. Vēlējos jums arī paziņot, ka mēs esam runājuši par Ukrainu pēdējo nedēļu laikā ļoti intensīvi, jo šīs nedēļas beigās Ukrainā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Un, protams, mums ir jāseko šo notikumu attīstībai ļoti rūpīgi, un mēs šodien varēsim to ar jums apspriest, un jūs varēsiet iepazīstināt arī ar politisko klimatu valstī, pastāstīt, kādos apstākļos norisināsies vēlēšanas. Un, protams, mēs varēsim arī runāt par jūsu valdības ārpolitikas prioritātēm. Mums ir tikai paredzēta viena stunda, lai aprunātos ar ministru kungu, un tādēļ es vēlējos. Uh, lūgt kolēģis būt lakoniskiem, viņi noteikti vēlēsies izteikt piezīmes, eh, vēlēsies uzdot jautājumus, tādēļ, ministra kungs, es jūs ļoti laipni lūkšu eh, piedāvāt mums tādu kodolīgu savu viedokļu izklāstu un eh, būtu ļoti labi, ja jums pietiktu ar desmit minūtēm. Kolēģus es lūgtu nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Paldies, un ministrs kungs tagad došu jums vārdu. Sel. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk, bet es jūs eh, vēlētos eh, iepazīstināt ar eh, vairākiem aspektiem savā prezentācijā un parunāt par tiem jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu debatēm. Mēs Ukrainā pēc prezidenta Janukoviča ievēlēšanas amatā uh, apspriedām jaunas likumdošanas projektus, un tas ir likums par um, galvenajām vadlīnijām iekšpolitikā un ārpolitikā. Integrācija Eiropā ir viena no galvenajām prioritātēm, un to mēs uh, cenšamies sasniegt visiem spēkiem. Protams, ir jāveic gan iekšpolitikas reformas, un ir ļoti aktīvi jāsadarbojas ar visām Eiropas Savienības institūcijām, lai šis mērķis īstenotos. Mēs esam gatavi arī jūs iepazīstināt ar vairākiem sasniegumiem. Pirmām kārtām ir sasniegt politiskā stabilizācija. Mēs atceramies nestabilitāti un dažādas in starp institūciju ķīviņus, kas notika pirms tam. Uh, Un es vēlējos uzsvērt, ka mēs runājam par konsolidāciju, par varas konsolidāciju, nevis monopolizāciju. Un tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu īstenot dažādas reformas, it sevišķi grūtajos laikos, ko piedzīvo visa Eiropa. Mums arī noteikti vajadzētu runāt skaidru valodu, nodalot konsolidāciju no monopola valdība kas tagad ir pie varas, tika izveidota panākot parlākumu vairākumu atbalstu. Mēs esam patiešām uzlabojuši izpildvaras darbību, prezidenta dekrēti, viss tagad ir mainījies, ir veikts jauns iekšpolitikas reformas un atšķība no iepriekšējās valdības ir tāda, ka likumi goši vienkārši tiek īstenoti. Uh, Pēc piecām dienām notiks pašvaldību vēlēšanas, un es esmu patiešām pārliecināts, eh, ka tas, eh, to iznākums pierādīs, ka mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, un pilsoņi varēs pieņemt lēmumu, kurš eh, tāpat kā to dara pilsoņi, kurā demokrātiskā sabiedrībā. Mēs esam gatavi patiešām īstenot savas politiskās apņemšanās un garantēt visu, lai vēlēšanas atbilst starptautiskiem demokrātijas standartiem. Un Mēs vēlamies arī labi sadarboties ar starptautiskiem vēlēšanu novērotājiem. Mēs vēlamies izvairīties no jau kādām spekulācijām runājot par vēlēšanu norises gaitu, tādēļ ir valstī paredzētas arī starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas, jūs noteikti par to būsiet informēti. Otrām kārtām mums ir arī jāizteno saskaņotas konstitucionālās reformas, kas ir pietiekami visaptvarošas. 1. oktobrī konstitucionālā tiesa paziņoja par politiskajām reformām un mēs eh, atceramies to satvaru, ko radīja 1996. gada konstitūcija, kas uh, arī piešķīra prezidentālā varu mūsu valsts prezidentam. Ukrainā valda vienotība, vienprātība, ka 2004. gada pieņemtās konstitucionālās reformas pārkāpa procedūras. Politiskais kompromiss eh, tika izkaldināts, eh, pārkāpjot eh, vairākus likumdošanas noteikumus. Un kādu laiku to izmantoja pašreizējās opozīcijas līderis savā labā. Uh, Mēs esam arī eh, apņēmušies veikt turpmākas konstitucionālās reformas, lai viss atbilst likuma garam un burtam. Ņemot vērā eh, to, ko mēs esam paveikuši, mēs esam patiešām darījuši nozīmīgu darbu, lai izvarītos no dažādiem baltiem plankumiem un nepilnībām likumdošanā mēs turpināsim arī uzlabot pašreizējo varas sistēmu un sadalījumu. Tas nozīmē, ka mēs esam paredzējuši veikt arī papildus pārmaiņas, ko veiks, eh, pateicoties ļoti profesionālam un iekļaujošam, kā arī caurskatāmam reformam. Notika arī tieslietu reformas, mēs esam apņēmušies cīnīties pret korupciju. Eh, tā ir viena no galvenajām iekšpolitikas prioritātēm. Neskatoties uz vairākiem lēmumiem, kas tika uzskatīti par pretrunīgiem, mēs varam runāt par nopietnu progresu, kas ir sasniegts šajā jomā jaunu likumu un tieslietu sistēmas reformēšana ir svarīga, lai varētu garantēt eh, mūsu tieslietu neatkarību neatkarību un neutralitāti. Mēs vēlamies sasniegt patiešām augstus standartus, cīnoties pret netaisnīgumu un arī korupciju. Vēlamies, lai visi pilsoņi varētu baudīt līdztiesību un vienādu attieksmi. Tāpat mēs eh, esam sākuši izskatīt likumdošanas paketi, kas varēs eh, mums piešķirt pietiekam labs instruments, lai eh, labi cīnītos pret korupciju. Uh, Tālāk mēs esam runājuši arī par ekonomisko attīstību un visu, kas jādara, lai varētu panākt ekonomikas atvesaļošanos. IKP e, eh, pieaugums ir eh, sasniedzis 6% un rūpnieciskā ražošana 12%. Mēs esam arī īstenojuši vairākas struktūra reformas. Es varētu minēt eh, konkrētu likumdošanu par valsts iepirkumu, eh, gāzes tirgus spēcināšanu, starptautisko konvenciju ievērošanu imigrācijas jomā. Mēs esam arī spēcinājuši savu sadarbību ar SVF un eh, parūpējušies par eh, savus valūtas kursu stabilitāti. Mēs, protams, vēlamies spēcināt savus attiecības ar Eiropas Savienību un likumi top, lai varētu garantēt eh, labāku sadarbību ar Eiropas Savienības struktūrām un institūcijām. Mēs saprotam, kāda ir Eiropas komisijas pieņemtā pozīcija un pateicoties Eiropas parlamenta atbalstam, mēs esam sasnieguši nopietnu progresu šajā jomā jomā. Mēs esam arī daudz sasnieguši, ņemot vērā tā saukto fūlas matricu, kas eh, runā par nepieciešamajām reformām, kas Ukrainai vēl ir jāveic, lai transformācijas process būtu pilnvērtīgs. Mēs esam īstenojuši jau 10 no 15 uh, eh, pasākumiem, kas bija minēti komisāra stratēģijā. Tāpat mēs strādājam, lai varētu piesaistīt jaunas investīcijas, kas ļautu panākt ekonomikas uzplaukumu. Mēs vēlamies arī izvairīties no eh, stagnācijas un eh, risinām problēmu, kas attiec uz PVN kompensācijām. Mēs eh, esam arī paredzējuši vienkāršot nodokļu sistēmu, mazināt birokrātiju un pārņemt Eiropas Savienības ieteikumus šajās tik būtiskajās nozarēs. Protams, pats par sevi ir saprotams, ka daudz darba vēl ir jāveic. Un... Preses brīvība ir ļoti aktuāls jautājums. 11. un 12. oktobrī ESO uh, sanāc, nāca klajā ar paziņojumu par plašsaziņas līdzekļu brīvību un jāņem vērā, ka situācija, protams, nav perfekta. Uh, Es savu pārstāvē iepaz, ir, ieradās Ukrainā pēc mana uzaicinājuma. Viņa augstu vērtēja to, ka, Eiropas, ka Ukrainas iestādes sadarbojas ar es šajā jomā, bet tika pausta arī kritika. Tā tad viss nemaz nav tik rožaini. Ukrainas iestādes ir gatavas ņemt vērā Eiropas padomus ieteikumus, Eiropas padomus parlamentārās asamblējas ieteikumus, eh, kas attiecas uz demokrātisku institūciju darbošanos. Šādi ieteikumi tika paust šī gada oktobrī. Mēs esam apņēmības pilni īstenot uh, galvenās vērtības, lai galvenie galvenās pamatvērtības pamatiesības tiktu iedzīvināts uh, Ukrainā, tāds kā cilvēktiesības un demokrātija, jāņem vērā, ka tā ir viena no galvenajām strateģiskajām prioritātēm mūsu valdībai. Tāpat daži vārdi par mūsu pašreizējo darbu kārtību sadarbībai ar Eiropas Savienību. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas integrācija ir viens no galvenajiem soļiem, kas jāveic nākotnē, un to var veikt tikai īstenojot dažādas reformas, kas mūs tuvinātu Eiropas kursam. Mēs vēlamies beigt sarunas par asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību, eh, veid, veidojot pietiekami dzīves attiecības tirzniecības jomā. Uh, Protams, tirzniecība ir viena no galvenajām asociācijas nolīguma sastāvdaļām, un abas puses ir gatavas beigt sarunas par asociācijas nolīgumu pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā mūsu politiskās un ekonomiskās prioritātes. Jāņem vērā, ka asociācijas nolīguma politikas nodaļa par to sarunas ir gandrīz noslēgušās, bet ir vēl jāpieslīpē uh, Eh, dažas finanses attiecībā uz ekonomisko sadaļu, uz tirzniecības sadaļu. Un mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi ļoti laba, bet integrācijas eh, ziņā vēl ir jāveic eh, vairāk uzdevumi. Mēs runājam gan par politisko asociāciju, gan par ekonomisko integrāciju. Mums ir jāveicina pietiekami integrēta un saskaņota pasākuma īstenošana. Mūsu ambīcijas ir pietiekami nopietnas un mēs eh, vēlamies, lai Eh, veiktie pasākumi eh, vainagotos panākumiem. Mēs vēlamies, lai eh, Ukraina arī ekonomiskā, ne tikai politiskā ziņā varētu droši stāvēt blakus Eiropas Savienībai. Tālāk, ja mēs runājam par ceļošanu un vīzu liberalizāciju, īstenībā pilnīgi vīzu, le, vīzu sistēmas liberalizācija ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Uh, un jāpiekrīt Eiropas parlamenta deputātiem, ka vairāk kā 20 gadus pēc Berlīnes mūra krišanas joprojām eh, starp mūsu attiecībām stāv eh, šāds vīzu mūris, kas eh, mūsu pilsoņiem atļauj, neatļauj brīvi pārvietoties citās valstīs. Mēs vēlamies, protams, šo situāciju mainīt. Mēs vēlamies, lai tiktu ieviest, ieviest bezvīzu režīms, tādā veidā arī uzlabot mūsu attiecības ar Eiropas Savienības valstīm. Pēdējā pagājušā gada jūnijā iekšlietu un tieslietu ministru samitā mēs šo jautājumu apspriedām. Es vēlējos uh, paust savu pateicību par vakardien pieņemto lēmumu, kas uh, varēs uzlabot šo jautājumu. Godātie parlamenta deputāti, ņemot vērā to, ka man nav palicis uh, vairs uzrunāju pārāk daudz laika, es tagad beigšu runāt un esmu ar prieku gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Grazie, signor ministro. La parola. Paldies, ministra kungs. Eiropas uh, Savienības un uh, Ukrainas sadarbības delegācijas vadītājs Kovaļkungs. Paldies, priekšsēdētāja ministra kungs. Jūs zināt, ka pagājuši nedēļ mums bija ļoti kārstas debates par rezolūciju, kas attiecas uz Ukrainu. Uh, Tādēļ esmu priecīgs jūs redzēt šodien šeit, un tas, ka jūs diplomātiskie centieni ir bijuši ļoti aktīvi. Es saprotu, ka ir jāgatavojas vēlēšanām, bet arī, teiksim, šīs diplomātiskais darbs ir ļoti svarīgs, jo tam, kā jūs tiekat uztverts Eiropā, ir liela nozīme. Es piedalīšos arī vēlēšana novēršošanas misijā Eh, bet man ir arī divi jautājumi, ko es gribētu jums uzdot. Institucionāli, kādā veidā jūs eh, koordinējat, teiksim, sadarbību caur prezidenta biroju vai parlamentu, sadarbību ar Eiropas Savienību, vai ir kāda īpaša komiteja, kas ar to nodarbojas, vai kāds eh, cits orgāns. Tātad, kāda ir šī koordinācijas metoda? Politiskā koordinācija. Kādā veidā, jūsuprāt, mēs varētu iesaistīt visus politiskos spēkus arī opozīciju, lai veidot mūsu sadarbību? Mums ir pieredze no tiem laikiem ka citas eh, centrāla Eiropas eh, valstis pievienojās Eiropas Savienībai un vienmēr bija, teiksim, kāds politisks eh, orgāns, kas koordinēja politisko sadarbību. Lūk, šie ir divi tie jautājumi, ko es jums gribēju uzdot, bet citas lietas mēs varēsim apspriest pēc vēlēšanām un tad, kad tiksimies Kievā pagājušās nedēļas debats pierāda to, ka mēs esam tiešām ieinteresēti, un es domāju, ka jūs labi zināt eh, ši, šo debašu saturu un rezultātu. Paldies, Kovaļa kungs un Broka kungs nākamais. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies ārlietu ministru kungam par ierašanos uz mūsu sēdi. Man ir trīs īsi jautājumi. Vai jums šķiet, ka šī sadarbība būs eh, spēcīgāk veidot arī tādā daudzpusējā līmenī, nevis eh, sadarbojoties ar katru valstu šajā reģionā atsevišķi? Otrs jautājums. Eh, kā varētu, kā jūs vērtējat blokāts atcelšanu Eironest jomā? Un jūs varat būt droši, ka neskatoties uz vairākām kritiskām piezīmēm, arī ETP grupai ir patiešām ļoti svarīgi, lai Ukrainas eiropeiskā perspektīva tiktu ieskicēta daudz skaidrāk, un, protams, ir jārunā arī par uh, vīzu režīmu liberalizāciju, runājot arī par DCFTA, uh, eh, proti runājot par brīvās uh, tirzniecības nolīgumiem vai uh, Eh, tas varētu būt kaut kas līdzīgs kā Eiropas iekšējais tirgus, jo mums ir eh, līdzīgs sadarbības ar Norvēģiju. Bet man arī ir, ir jābilst, ka mēs esam nevien ekonomikas savienība, bet arī vērtības savienība. Es runāju par Eiropas Savienību un ir ļoti labi, ka ka e, Ukrainā tagad e, vējo politiskās stabilitātes vēji, bet e, ir jāparūpēs par to, lai šī stabilitāte būtu patiešām ilgstoša un, lai to varētu garantēt, ir e, jāiegulda daudz darba. Nu, tādēļ vajadzētu arī parūpēties par uh, opozīcijas lomu iekšpolitikā. Ja opozīcijas partija, piemēram, nevar kandidēt vēlēšanās, jo partijas tā teikt ir tikušas klonētas, ir uh, eh, bijuši tur tādi interesanti biļeteni, tas, protams, varētu iedragāt uzticību. Un, piemēram, pēdējā brīdī uh, tiesā tiek nomainīti tiesneši, lai uh, varētu gūt balsu vairākumu konstitucionālajā tiesā. Nu, es nezinu, vai to varētu apzīmēt kā kompromisu. Jūs it kā esot vienojušies ar opozīciju par uh, uh, kompromisu, un man šķiet, ka šeit eh, nebija pareizi izvēlēt metodu, lai atkal atgrieztos pie 98. gada konstitūcijas, jo nu, šeit nevarētu runāt par neutralitāti. Paldies! Grazie, honorevole! Paldies eh, cienējam Broka kungam un uz divām gadām Sibiečku, divām minūtēm Sibiečkungam vārds. Dziękuję bardzo. E, Paldies, priekšsēdētāji! Varētu teikt, ka tā ir sagadīšanās bet es varbūt sākšu ar to, ar ko Broka kungs beidza. Es vēlētos pajautāt, ministra kungs, kāds ir jūsu priekš, kāds ir jūsu priekšstats par to, kā no šī konstitucionālā strupceļa iziet? Faktiski šeit ir tāda notikuma sērija, kam nav ne gala, ne malas, un pieredze vienmēr parā, ir pierādījusi, ka konstitūcija bieži izraisa strīdus Un visi, protams, vēlas piegriezt konstitūciju pēc savas piegrieznes, mainās vara un atkal tiek mainītas eh, konstitūcijas. Nu, šķiet, ka tā, eh, diemžēl, notiek daudz viet, bet kā virzīties uz priekšu? Šeit eh, it kā prezidenta iniciatīvai būtu, prezidenta būtu jānāk klajā ar savu iniciatīvu. Jūs sakat, ka jūs esat demokrātiski reprezentēta valdība, bet kā jūs gatavojaties lūk pavirzīties uz priekšu, kā jūs gatavojaties izkļūt no šīs trupceļa, neiekļaujot opozīciju? Bez opozīcijas jūs nevarēsiet uz eh, visiem laikiem šīs dilemmas atrisināt, jo Kas, piemēram, notika ar konstitucionālo tiesu? Neskatoties uz visiem vārdiem, kurus mēs esam dzirdējis par uh, juridisko pamatu, tas ir vienkārši joks. Tātad sešus gadus valsts darbojās, pamatojoties uz konstitūciju, kas nebija spēkā. Un tā nav vienīgā problēma, jo problēma patiešām attiecas uz varas stabilitāti Ukrainā. Paldies, Sībiča kungs. Tālāk neic kungam vārds. Kundzei. Ministra kungs sveikts mūsu vidū. Paldies, mans jautājums attiec uz ārpolitiku. Ļoti bieži tiek teikts tā, ka Ukrainai ir jāizšķiras vainu vainu, tātad vainu Krievija vai Eiropas Savienība. Ļoti bieži tā tas tiek eh, prezentēts, tātad vai nu jūs tojaties Krievijai un distancēties no Eiropas Savienības vai otrādi. Es gribētu no jums dzirdēt, kā jūs jūtaties šajā sakarā. Paldies, Neits kundze, Gāler kungs, divas minūtes. Paldies, ministra kungs. Protams, jūsu valstī ir jāveic milzīgi uzdevumi, lai uzlabotu savu pilsoņu dzīves apstākļus. Eiropas Savienība jūs atbalsta šajos centienos, kā Eiropas Savienība, mēs atbalstam arī jūs centienus Eiropas padomē un uh, SVF. Mēs bijām norbažījušies par demokrātisko attīstību jūsu valstī, un es domāju, jūs arī dzirdējat to, ko mēs domājam par uh, slepeno dienestu aktivitātēm. Eiropas padomes 5. Eh, oktobra rezolūcija, vai tā kaut kādā veidā ietekmēs pašvaldību vēlēšanas un kādus pasākumus jūs esat apņēmušies veikt, lai opozīcija eh, kas it kā ir izslēgta no vēlšanām, kā jūs garantēsiet tomēr eh, šo opozīcijas partiju piedalīšanos vēlšanās? Kāpēc, piemēram, Kievā tika arī slēgti vairāki vēlēšana iecirkņi? Un uh, ka, ko no, kā jūs varat izskaidrot eh, to, ka, piemēram, arī uh, izlūku dienesta priekšnieks uh, pieņem lēmums par vēlēšanu norisi, nu vai vispār tad šīs vēlēšanas varētu uh, apzīmēt kā brīvas un godīgas? jūsu kaimiņu valsts - Ungārija, Slovākija, Polija, Rumānija, eh, kas ir jūsu kaimiņu valstis un arī Eiropas Savienības dalību valstis, pierāda to, ka pilsoņu labklājība un arī demokrātija nav panākama ar autokrātismu metodēm. Nē, galvenā panākuma atslēga ir demokrātija un cilvēktiesības. tiesības Es ceru, ka pateicoties uh, asociācijas nolīgumam un arī sarunai ar valdības partijām, jūs varēsiet uh, panākt šo demokrātijas principu iedzīvināšanu. Uh, Es uh, sekretariātā vaicāju, kāda ir jūsu uzvārda transkripcija, un beigās uh, jūsu uzvārds tā tad uh, eh, ne, tika uzrakstīts tikai krievu valodā. Es nezinu, kāpēc tikai krievu versija parādījās. Kāda valoda jūs dodat priekšroku? Paldies, Hārmsas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pirmām kārtām vēlējos uh, pateikt, ka Pēc, pagājušā nedēļā mēs nebalsojām par rezolūciju Strasbūrā un īstenībā tādā veidā e, tās kritiskās domas, e, kas e, bija šajā rezolūcijā iekļauts, mums nekādā veidā nevajadzētu uzskatīt par aizmirstām. Neskatoties uz Eiropas parlamenta grupu viedokli, uh, Mēs jūs, protams, arī uzskatām par partneriem, un mēs mēģinam arī saprast, kas īsti notiek valstī, radīt tādu kopainu sev gara acīs. Un es lūgtu, arī atsaucoties uz Galeru kunga jautājumiem, uh, palūgt, lai jūs man paskaidrotu, kādēļ vispār vēlēšana likums pēdējā brīdī pirms pašvaldību vēlēšanām tika grozīts un kādēļ valdība šādas grozījums uzskatīja par pamatotiem, un tie arī nozīmēja, ka daudzas vietējās organizācijas, arī nevalstiskās organizācijas, tagad vispār E, nevar piedalīties, nevar piedāvāt kandidātus šajās vēlēšanās, un tas ļoti labi sasaucas ar Gāleru kunga jautājumu, jo, piemēram, tas e, noteikti nelabvēlīgi ietekmēs demokrātisko attīstību pašvaldību līmenī. Rezolūcijā mēs arī runājam par izlūk dienesta jauno lomu, ko šie dienesti dara Ukrainā. Mm Es no jūsu mutes labprāt vēlējos dzirdēt, kā jūs varētu atspēkot šos pārmetumus un kā jūs tos vērtējat. Jau runājot par uh, jauno izlūkdienesta direktoru, viņš ir veicis aizvien lielāku spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem, uz nevalstiskajām organizācijām. Uh, un e, viņš šo spiedienu izdara nevien uz Ukraiņu nevalstiskajām organizācijām, bet arī uz, piemēram, Konrāda Adenauera vai Sorosa fondu. Tie ir starptautiski orgāni un tie jau darbojas vairākus gadus Ukrainā. Tāpat mēs uzzinājām, ka slepenais dienests Ukrainā ir vērsies pret konkrētiem žurnālistiem. Es jums varētu te nosaukt vairākus uzvārdus, bet es tos tagad nenosaukšu. Tie ir ļoti pazīstami gadījumi. Piemēram, Klemēņķeva kunga gadījums. Nu, pasakiet mums tagad, skatoties mums acīs, kā jūs varat atspēkot šos pārmetumus. Kas vēl mums rada bāžas? ir eh, pilnīgi tāda apcietinājumu lavīna, kas gāžas pāri Ukrainai. Arī Timošenko kundzes vadībā tas ir noticis, un es vēlējos pavaicāt, nu kā jūs vērtējat šo, šīs pretrunīgās attīstības tendences. Nu varbūt, ka beidzot valdībai un opozīcijai vajadzētu vienoties un panākt labu rezultātu. Paldies, paldies Harmsas kundzei! Tagad uh, eh, Pauterink kungs uz divām minūtēm lūdzu paldies priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Ārliet ministra kungs. Pirms diviem gadiem, ja es nemaldos, kā kādreizais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, es uh, uzstājos Ukrainas parlamentā un arī pastāstīju, kā es vērtēju šo valsti. Un es uh, tagad dzirdu, ka vairāk kolēģi ir nobažījušies, un tas ir pamatoti. Mēs uzzinājām, šķiet, eh, tas ir tas pats žurnālists, ko minēja Harmsas kundze, tātad mēs uzzinājām, ka šis žurnālists uh, tika aizturēts, viņam tika aizņemts viņa, atņemts viņa dators, un šajā datorā bija saglabāts arī viņa doktora darbs. Tātad, uh, viņa diplomdarbs, kas viņam bija nepieciešams, lai saņemtu doktora titulu. Tālāk, ja mēs runājam par korupciju, jūs teicāt, ka jūs esat gatavi cīnīties pret korupciju, bet galvenokārt šī cīņa ir vērsta pret opozīciju, bet varbūt jums jāparaugās arī uz korupcijas uh, perēkļiem valdībā. Uh, Es eh, nevēlējos tagad varbūt tā detalizēti jautāt, bet eh, Harmsas kundze pati arī minēja Konrāda Adenauera fondu. Ko jūs darīsiet šajā saistībā? Mēs vēlamies, lai Ukraina sāktu iet pa šo Eiropas eh, ceļu, bet tam ir jānotiek saskaņā ar tiesiskas valsts principiem. Paldies! Grazie, onorevole Pöttering. Paldies Pottering kungam, Severīna kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs esat ārlietu ministrs, un daudz no mūsu jautājumiem faktiski attiec uz iekšlietām. Neskatoties uz to, es gribētu piebilst, pirms uzdot jums jautājumu, ka mēs esam atlikuši lēmumu par rezolūciju par Ukrainu ne tāpēc, ka mēs esam gatavi pievērt acis uz trūkumiem Ukrainā, taču mēs vēlamies mēs atvērt platāks acis, pirms mēs pieņemam lēmumu un pirms mēs skatāmies tuvākajās dienās, kas tad notiks, kāda ir procesu attīstība, ko mēs varēsim teikt par visu to. Tāpat laikā, atgriežoties pie jautājumiem, Es domāju, ka diplomātija e, faktiski ir pretējās puses samierināta. Kā jūs to varētu izdarīt? Ņemot vērā gan biznesa intereses, gan politiskās struktūras valstī, vai drīzāk kā atdalīt biznesu un politiku. Kā jūs redzat nākotnes reformas valstī? no decentralizācijas viedokļa. Un kādu jūs redzat, teiksim, nākotni attiecībā uz dažādām pārbaudēm un līdzsvaru, kas šeit ir jāiedibina? Un mēs Protams, eh, neskatoties mūsu politisko orientāciju, esam ieinteresēti sadarbībā ar jums, un jūs redzat eh, iespējas, tad eh, kā jūs varēsiet sabalansēt savus austrumu un rietumu ārpoliti, rietumu virzienā vērsto ārpolitiku. Es domāju, ka tas ir mm, galu galā Ukrainas interesēs labu sadarbību attīstīt uz abām pusēm. Jā, paldies, Severīna kungs. Līzes kungs uz divām minūtēm. Paldies! Es pavisam īsi izteikšos, jo vēlējos uzdot jautājumu par tādām nopietnām ekonomiskām problēmām, piemēram, PVN atmaksā ārvalstu kompānijām, kas eksportē no Ukrainas, bet es saprotu, ka šī problēma gandrīz ir radusi risinājumu. Bet es vēlējos uzdot jautājumu attiecībā uz ārlietu politiku. Iepriekšējā valdība konstanti atbalstīja citu austrumu Eiropas valstu virzību Eiropas un NATO virzienā, mm, piemēram, te mēs varam minēt arī Grūzijas gadījumu. Kāda ir pašreizējās valdības un prezidenta politika? attiecībā uz eh, citu reģiona valstu centieniem pievienoties NATO, piemēram, eh, Grūzijas centieni. Un kāds ir jūsu viedoklis par situāciju Baltkrievijā, ņemot vērā tuvojušās vēlēšanas? Mums ir virkne šaubu par to, eh, par, par to demokrātisko dabu. Paldies Līseka kungam! Nīrs kungs uz divām minūtēm. Godoties Krišjanka kungs, cik man zināms, Ukrainas prezidents izdeva dekrētu, kura Stepāns Bandēra tika pasludināts par Ukrainas varoni. Man ir informācija, ka Stepāns Bandēra piedalījies holokosta un izce, izcelējies ar gala labiem antisemītiskiem paziņojumiem un rīcībām. Kāds ir jūsu viedoklis? Stepāns Bandera ir varonis vai noziedznieks? Kādas rīcības plāno jūsu valdība šajā virzienā? Paldies! Grazie, onorevole Mirski, la parola. Paldies Mirska kungam un tālāk eh, vārds Landsberg kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Krišenko kungs. Jūsu valstī pēdējās desmitgadēs ir daudz centienu apstiprināt eh, ukraiņu valodas statusu. Un Jušenko laikā šī tendence kļuva vēl uh, stingrāka, bet eh, to uh, apsūdzēja, eh, bet to nosodzīja oponenti īpaši Austrum Ukrainā un nosauc par piespiedu ukrainizāciju. Un tagad mēs dzirdam, mm, kā ukraiņu valoda tiek izspiesta no vadošajām struktūrām, ko varētu uzskaitīt par deukrainizāciju, īpaši Austrumukrainā un Krimā. Vai jūs varbūt varētu pastāstīt mums par šādu notikumu attīstību. Un vai ir tiesa, ka uh, eh, jauna administrācija uh, nedod nekādas koncesijas Maskavai, vai arī šī politika attīstās savādāk? Paldies Landsberg kungam un Šulta kungam. Vārds divām minūtēm. Ministra kungs. Jūs sākumā runājāt par to, kā Ukraina cenšas integrēties Eiropas Savienībā. Es vēlējos uzdot vienu jautājumu par drošības politiku. E, Krievijas e, Melnās jūras flotes e, uzturēšanās Krimā tika pagarināta. Kā jūs to vērtējat un kā tas ir saistīts ar jūsu vēlmēm iestāties NATO? Un jāņem vērā arī tas, ka jūs eh, uz brīdi esat iesaldējuši attiecības ar NATO, kā jūs aplūkojat savu strateģisko sadarbību un eh, šķiet, ka līdz pat gadsimta vidum ir paredzēts eh, Krievijas flotei uzturēties Krimā. Nu, kā jūs to visu vērtējat? Paldies! Grazie, onorevole Šulc. Signor ministro. Paldies Šulc kungam. Es lūgtu jūs tagad atbildēt, bet jums ir tikai jāatbild pavisam 11 cilvēkiem un 10 minūtēs. Jums tas ir jāmēģina izdarīt. Protams, ka es došu jums papildus dažas minūtes, bet nu mēģiniet iekļauties laikā. Jā, paldies par šo iespēju. Jautājumu tiešām ir ļoti daudz, un es labprāt vēlētos pakavēties ilgāk pie katra, taču Es esmu pieredzējis atbildēt ierobežotā laikā, es centīšos eh, izdarīt visu, kas manos spēkos. Sāksim ar to, kas tad notiek Ukrainā vēlēšanu sakarā, un te bija vesela grupa uh, jautājumu, un arī jautājums par uh, situāciju ar konstitūciju. Vispirms vēlos uzsvērt, ka Ukrainas prezidents ir uh, nācis klē ar virkni paziņojumiem, uh, par nepieciešamību, lai būtu taisnīgas vēlēšanas un lai tās atbilstu visaugstākajiem Eiropas Savienības standartiem. Tieši tādēļ mēs arī esam uzaicinājuši visus starptautiskos novērētājus no dažādām svarīgām organizācijām. Prezidents tiekas ar viņiem eh, tikās, pareizāk sakot, pirms pāris stundām, un tas ir viens no ceļiem kā mēs vēlamies norādīt pasaulē, Eiropai, mūsu draugiem, cik ļoti nopietni mēs attiecamies pret atklātību un pret godīgumu šajā procesā. Demokrātija pārējais periodā. Protams, ka ir izaicinājums, bet tas ir arī uzdevums, tā ir misija, un mēs to uztveram ļoti nopietni, gan valdība, gan prezidents. Tieši tādēļ pēc likuma pieņemšana par pašvaldību vēlēšanām, eh, tas notika tādēļ, ka iepriekšējais likums bija netaisns. Mm, tika, eh, attiecīgi, tika izdarīta attiecīgi grozījumi, kas eh, parādīja te, te, mm, šīs te nepilnības. Mēs uzklausām kritiku un mēs nodrošinam sadarbību gan ar opozīciju, gan pilsonisko sabiedrību. Mēs neuzspiežam savu viedokli. Mēs cenšamies atspoguļot vairākuma viedokli un nu, pārstāvēt pašus cilvēkus. Daži vārdi par konstitūciju. Ja mēs pastamies 96. gada konstitūciju un mēs pie tās, kāpēc mēs pie tās atgriezāmies, ne tādēļ, ka valdība tā vēlējās, bet 18 konstitucionālās tiesas tiesneši, no 18 tiesnešiem 17 balsoja par e, šīs esošās konstitūcijas atgriešanu pārskatīšanai, jo virkne eksistējošo normu e, nebija pietiekami precīzi demokrātisks. Un tā bija vienīgā institūcija, kas varēja pieņemt šādu lēmumu. To nevarēja darīt valdība, to nevarēja darīt neviens cits. Un mēs nevaram apstrīdēt to, ko ir lēmusi konstitucionālā tiesa. Tā darbojas tiesiska valsts, un tā tas darbojas jebkurā demokrātiskā valstī. Šeit es vēlētos minēt vienu citātu Tas nāk no Venēcijas komē, eh, komisijas par eh, Venēcijas, eh, tātad par Ukrainas konstitūciju 96. gadā. Konstitūciju, un es citēju, nodibina spēcīgu izpildvaru un nodrošina attiecīgo līdzsvaru, kas nodrošina teritorijas nedalāmību, demokrātiskas likumdošanas ieviešanu kā arī konstitucionālās tiesas darbību, ko šī konstitūcija pilnībā garantē. Tātad tā ir Venēcijas komis komisija, kas ir ļoti uh, autoritīvs starptautisks orgāns šajā jomā, kas attiec uz dažādu valstu konstitūciju izvērtējumu. Un mēs neesam šeit apstājušies, process turpinās, būs vajadzīgas vēl citas izmaiņas, uh, bet eh, šis ir iesaistošs process, kurā mēs iesaistām sabiedrības pārstāvis un cenšamies pārstāvēt mūsu tautas viedokli. Viena no problēmām mūsu valstī ir tā, ka faktiski viena, viens politisks spēks nevēlas iesaistīties uh, Uh, konstruktīvā sadarbībā. Un es jau nesaku, ka mums jāpanāk kaut kādas mīlnieku attiecības, bet konkrētā laika periodā Austrum Eiropā politiskie spēki daudzās uh, valstīs faktiski apvienojas zem Eiropas integrācijas lozunga. Lūk, tā ir šī vēlme redzēt pozitīvu virzību Eiropas virzienā, kamēr šī polit Un um, visi nes kāpēc uh, domā, ka tikai viens politiskais spēks to var darīt, un pārējie uh, visi šo procesu cenšas slāpēt. Tā mēs saprotam, ka tā tas notiek, jo mums ir ļoti grūti izveidot produktīvu dialogu mūsu valsts iekšienē. Mēs esam gatavi šo dialogu sākt šeit, un šodien Ukrainas uh, prezidents ir tikties ar mani, ar Mārtiņu Skungu. Uh, Nu, kā jūs varat runāt, ja jūs ar cilvēkiem, ka jūs eh, nevarat vienkārši tikties ar šiem cilvēkiem, nevēlas ar jums tikties. Es esmu gatavs runāt, taču es gribu vēlreiz atgādināt. Mēs esam gatavi uz diskusiju, uz sarunu, kad vien mūsu partneri būs uz to gatavi. Mēs tiešām šeit eh, nedodam priekšroku nevienam politiskam spēkam. Mēs domājam, ka Visi arī parlamentā sēdošie ir mūsu draugi un partneri, un ļoti bieži jūs izsakat ļoti konstruktīvu kritiku un bažas, o, norādot mūsu kļūdām, un es domāju, pareizs laiks, lai mēs iesaistītos šajās diskusijās, un jūs apmeklēsiet Ukrainu, es ceru, ka jūs atradīsiet laiku tikties ar Ukrainas sabiedrības pārstāvjiem, ar opozīcijas pārstāvjiem, ar baldošās koalīcijas pārstāvjiem. Es šeit nepārstāvu politiskos spēkus, es pārstāvu savu ministriju un valdību. No šī viedokļa vēlos arī komentēt dažus jautājumus, kas ir saistīti ar lēmumiem, ko ir pieņēmis arī šis parlaments. Tas, ka jūs atlikāt eh, balsojumu par rezolūciju par Ukrainu, es domāju, tas ir atbilstošs lēmums. Mēs saprotam, ka mēs esam atbildējuši uz visiem jautājumiem, kas tika minēti, un mēs domājam, ir tiešām nepieciešams eh, vēl kontaktēties, mums ir vajadzīga diskusiju, jums ir vajadzīgs papildus zināšanas, jums ir jāuzklaus dažādi zināšanu, avu, eh, teiksim, informācijas avoti. Mēs esam atvērti, atklāti. Mēs esam interesēti šāda veida debatēs. Un es domāju, tā ir Eiropas tradīcija. Un arī mēs šādu tradīciju piekopjam. Grūtie jautājumi. Nu, protams. kāds e, ierēdnis apmeklēja Katoļu universitātes e, dekānu Kievā un uzdeva dažādas jautājumus. Bet e, rek, Rektors ļoti nopietni attiecas uz šiem jautājumiem un bija sagatavojies arī valdību vienmēr ļoti nopietni attiecas pēc šādām tikšanās reizēm. Mēs esam tikai pār dažādu dienestu, dažādu ierēģu sadarbību, bet es domāju, ka tomēr ir nepieciešams pacelt šīs sadarbības līmeni. Uh, Un tā tad augstāka līmeņa darbinieki būtu nosūtāmi dažādām uh, sarunām uz Ukrainu un tā tālāk. Protams, ka mēs neesam ideāli, mēs turpinam strādāt un mēs uzklausam jūsu priekšlikumus. Cīņa pret korupciju. Vai mēs, kā parlamentāro, parlamentu pārstāvē valdības pārstāvi, vēlamies cīnīties pret uh, korupciju. Vai mēs ticam, ka iepriekšējās valdības locekļi ir imūni e, pret izmeklēšanu? Es vēlos tikai teikt, ka pirmie āresti un pirmās izmeklēšanas rezultāti nav mērķēti pret, iep, e, pret iepriekšējo valdību. Pirmais ārests notika tad, kad ekoloģijas ministra vietniece tika arestēta par kukuļdošanu vai ņemšanu. Viņš, es atvainojos, un e, būtis, būtībā tas notika pēc pāris nedēļām pēc izdarītā e, nozieguma. Un koalīcija e, līdz ar to nobalsoja par viņa atstādināšanu no valdības. Uh, Tā tad ir jau kaut kādas lietas, kas ir, kam ir politiska nokrāsa, bet mēs gribam uh, teikt, ka korupcija uh, netiks pieļauta nekur. Īpaši uh, tiesu varas sistēmā, jo, diemžēl, tas ir bijis nestabilitātes un korupcijas avots, un Eh, ja tiesu var nespēja aizstāvēt pilsoņu tiesības, tad eh, tāda var nepilda savus pienākumus. Tādēļ ir ļoti svarīgs šis jautājums par tiesu varas reformu. Tiesnešiem, protams, ir eh, ne tikai tiesības, bet viņiem ir arī pienākums uz likumu nākt lajā un spriest taisnīgu tiesu, Tālāk, runājot par mūsu attiecībām ar Krieviju, arī pāris vārdi. Es domāju, ka mūsu sadarbība ar Krieviju nevienu neapdraud. Un Melnās jūras kara flote arī dzanē. Un Šie te spēki ir ārkārtīgi mazskaitlīgi, vietēja rakstura flote, NATO arī tā neapdraud nekādā gadījumā. Un es domāju, ka normāls attiecības ar Krieviju tikai veicina stabilitāti un paredzamību notikuma attīstībā Eiropā. Es domāju, ka tas eh, varētu. Es domāju, ka attiecību uzlabošana ar Krieviju ir Eiropas Savienībai, uh, Eiropas Savienībai nāktu par labu, tāpat kā Ukrainai. Es domāju, ka mēs šeit esam devuši savu ieguldījumu. Tālāk par valodām. Eh, atbildot šo jautājumu, ukraiņu valoda ir oficiālā valsts valoda, un tā tas arī turpināsies. Ir dažādi viedokļi, mm, ko pauž dažādas politiskās partijas par to, eh, kā baidzētu eh, darboties divvalodībai, eh, kā tas darbotos uz vietām, kādai jābūt šai divvalodību hartai. Un uh, kā un cik lielā mērā, cik dziļi jāizmanto šī valsts valoda. Šīs debats turpinās, tās ir diezgan eh, izvērstas, un galīgo lēmumu pieņems nevis valdība, bet gan parlaments. Debats turpinās, bet ir nepieciešams līdzsvars, kas atspoguļotu Eiropas vērtības šajā jomā. Nezinu, vai man ir palicis vēl laiks, bet es. Vēlētos pieminēt dažas lietas par kaut kādām konkrētām lietām, piemēram, piemēram, žurnālista Kļemeņķeva pazušana Harkovā. Mēs pret to attiecāmies ļoti nopietni jo viņš ir mūsu līdzpilsonis. Un eh, um, mēs arī baidamies, ka viņš varētu būt zaudējis dzīvību, bet, eh, protams, ka tas ir ļoti nopietni jāizmeklē. Jādara viss eh, nepieciešamais, lai noskaidrotu faktus un sodītu vainīgos. Un tieši tāpēc ir nepieciešams saņemt visu nepieciešamo informāciju, lai atvieglotu izmeklēšanu. Es gribētu sacīt, ka izmeklēšanai ir izmeklēšanas rokās nodots viss, lai tā būtu veiksmīga. Protams, ka to visu nevar izdarīt diennakts laikā, taču mēs to darīsim efektīvi. Mums jebkura cilvēka dzīvība ir ļoti svarīga, un šis gadījums ir piesaistījis daudz intereses no sabiedrības puses. Nu, kā atdalīt biznesu no politikas? Jā, nu tas, protams, ir jautājums. Es domāju, ka daudzām valstīm pieredze šajā ziņā, piemēram, Rumānijai, Bulgārijai un citām valstīm, mēs eh, neierobežojam savu tirzniecību tikai ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kā deregulēt eh, ekonomiku. Uh, un kā veidot visefektīvākās prakses. Mēs mācāmies no tā, un kas ir piemērojams Ukrainai, to mēs arī cenšamies aizgūt. Jūs runājat, mūsu premjerministrs, piemēram, bija Gruzijā. Un izdarīja virkni pozitīvu novērojumu par to, ko viņi sasnieguši. Mēs darām paralēli līdzīgas lietas, bet mēs mācāmies no visiem avotiem par to, kā deregulēt ekonomiku. Mm, Ukrainas valdība ir atcēlusi dažādas nepieciešamas, nepieciešamību pēc visādām licencēm un atļaujām, kas būtībā izsūc viss acims no uzņēmējiem. Tālāk mēs risinam jautājumu arī par PVN atmaksu. Tā tiešām bija problēma. Es gribu atvainoties, ja es neesmu atbildēs uz visiem jautājumiem. Es negribu e, izmantot jūsu laiku neliederīgi. Es saprotu, ka jums ir e, atkal svarīgs runātājs, kas uzstāties, kas ir atbildīgs par ziņām par Ukrainu. Un viņš arī droši vien var e, atbildēt pat labāk par mani uz dažiem no jautājumiem. Viņš ļoti labi zina, kāda ir situācija. Protams, viņam ir savs viedoklis. Uh, Eh, kurš eh, neobligāti sakrīt ar manējo. Bet mēs eh, ļaukstu vērtējam jūsu rūp, norū, to, ka esat norūpējušies, to, ka jūs esat ieinteresēti par šo iespēju sadarboties, veidot šīs brīvās debates. Un gala rezultāts noteikti būs uzlabojums uh, visos, visās sadarbības jomās un mūsu uh, ekonomiskajā un politiskajā attīstībā Ukrainā. Un, ir, un mēs patiešām vēlamies eh, iesaistīties Eiropas uh, tautu ģimenē. Uh, mums ir uh, vajadzīgs laiks, mums ir centība. Un mums, protams, vēl ir daudz pūļu jāpieliek, lai mūsu standarti sasniegtu uh, tos, kurus jūs sagaidāt no mums. Paldies! Grazie, signor ministrs. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, ministra kungs. Bija tiešām ārkārtīgi interesanti šī tikšanās ar jums. Es nezinu, vai visi saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, bet nu katrā ziņā dialogs turpināsies un iespējas eh, uzdot jautājumus Fulskungam vēlāk. Bet, nu, pilnīgi skaidrs tāpat tas, ka pilnīgi noteikti šo dialogu arī mēs savā starpā turpināsim. Tātad tagad pāris minūtes, lai varētu samainīties runātāji, pāris minūtes pauzi. Eh, please, kolīga. Godātie kolēģis, turpina priekšsēdētājs, gribu, lai jūs sēžaties un sākam darbu, jo tiešām mums būs vajadzīga katra minūte. Komisāra kungs ir ieradies laikā un par to viņam paldies. Un tiešām man ir liekas prieks mūsu vidū sveikt mūsu draugu. Un patiešām eh, spēcīgus sadarbības partneri komisāru Fūles kungu. un viņš nodarbojas ar Eiropas kaimiņattiecības politiku un tās pārvērtošanu. Tas ir process, kas jau ir aizsācies, to aizsāk uz komisiju. Un tas notika šī gada vasarā. Ārkārtīgi patīkami eh, man teikt komisāram, cik lielā mērā, cik augstu vērtējam jūsu gatavību ar mums runāt. Uh, un arī cik augstu vērtējam jūsu centienus turpināt mūs informēt par visām savām iniciatīvām un tālāk noris šai jomā. Nu, lūk, un e, tās ir tās mūsu attiecības, kas raksturo mūs, un e, es domāju, jūsu, jū, šīs attiecības varētu būt kā piemērs arī visām citām attiecībām ar komisiju un parlamentu saņemam jūs apstiprinājumu par to laiku eh, strādāt šai komisāram, bet tā un lūk, jūs tiešām izrādījis milzīgu gatavību um, risināt dialogu ar mums. Ko tad grasamies darīt šodien saskaņā ar darba kārtību? Mūsu paredzēta viedokļa apmaiņa ar par Eiropas kaimiņattiecību politiku. no kompetences komisāram iekļu, iekļu, ietilpst arī paplašināšanās politika. Nu, līdz ar to tātad ļoti dzīvīgs debats var izdoties. Gribētu tomēr kolēģiem atgādināt, ka jūs varbūt varat gribēt uzdot arī komisāram cits jautājums, bet varbūt šoreiz pieturēsimies tieši pie tā temata, kas norādīts darba kārtībā. Komisārkungs, izraksto pārstāvi, jūs esat izsūtījuši dalību valstīm un kaimiņu valstīm eh, aptaujas lapu, un kāda tad bija, kāda tad ir šīs politikas mērķi, un to jūs centāties noskaidrot. Un, lūk, šodien mums visiem būs iespēja par to padomāt. Tā vispārīgi runājot, eh, varēsim apspriest arī šīs aptaujas rezultātus gribētu dzirdēt jūs runājam par tiem virzieniem, kas izkristalizējušies diskusijās ar ārlietu ministriem. Šķiet, vakar notika diskusijas par šiem tematiem, vai ne tā? Eh, nu, tātad mēs gribam zināt, kas notiek. Bez tālākas vilcināšos došu jums, eh, Štefan Fole, arī vārdu. Lūdzu. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies, ka devāt man šo iespēju uzstāties. Nu, šķiet, ka man būs vajadzīgs mazliet vairāk eh, laika, mums vajadzīgs 10-15 minūtes, jo vēlos tiešām jūs piedāvāt tādu priekšstatu par visu kopainu, par to, kas eh, slēpjas aiz šī pārskatīšanas procesa un kāds ir pašreizējā, kāda ir pašreizējā pārskatīšanas stadija. Un es zinu, ka šī, šī komiteja ļoti lielā mērā atbalsta interaktīvas diskusijas. Tātad priekšlādātāji, ko tātad deputāti, man ir gods būt šodien šeit, apmedīties ar viedokļiem par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Lisabonas līgums ir radījis nepieciešamos nosacījumus, lai Eiropas Savienība kļūtu par globālu spēlētāju. Vairāk kārt esmu šim parlamentam apgalvojis, ka kā komisārs, kas atbildīgs par paplašanāšanos un kaimiņu attiecību politiku, eh, grasos ciešās, ciešā veidā sastrādāties ar augsto pārstāvi Aštonas kundzi un ārlietu dienestu, palīdzot Eiropas Savienībai izpildīt, eh, sasniegt savas ambīcijas. Bet tāpat laikā gribētu teikt, ka ja Eiropas Savienība vēlas kļūt par uzticamu globālu spēlētāju, tai vajadzētu sākt ar darbību savās kaimiņa, kaimiņu valstīs. Ehm, turpmākajos mēnešos un gados mums jāspēj demonstrēt savu spēju pārliecinoši rīkoties kaimiņu valstīs, izmantot visus instrumentus un iespējas, lai īstenotu kopīgu rīcību, ko piedāvā Lisabons līgums. Tas būt, tā būs viena no tām mērauklām, ar ko tiks mērīta mūsu spēja īstenot ārlietu politikas nosacījumus, kas paredzēta Lisabonas līgumā. Līdz ar to šī, strate, šī strateģiskā pārskatīšana attiecībā uz Eiropas kaimiņattīstības politiku nāk īstajā laikā. Šobrīd esam eh, nonākuši pusceļā ar konsultāciju procesu, esam saņēmuši ieguldījumu eh, informāciju gandrīz no visām dalību valstīm un, gandri, un no visām eh, Eiropas kaimiņu valstīm. Esam uzklausījuši ekspertus, esam uzklausījuši akadēmiķus, esam tikušies ar vecākajiem ierēģiem no partnervalstīm Un vakar man bija arī viedokļu apmaiņa, kā es jums stāstīju priekšsādētāji, ar dalību valstu ārlietu ministriem, ārlietu ministru padomē. Šodien esmu šeit kopā ar jums, vēl pēc desmit dienām savukārt tikso, tikšos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām no, visām, no visa reģiona. Secinājuma izdarīšana šajā procesa stadijā būtu pāragra, bet mēs varam sākt identificēt virkni jautājumu, kas izkristalizējušies un pie kuriem nāksies piestrādāt. Eiropas parlaments savos ziņojumos lielā mērā devis savu ieguldījumu, eh, palīdzot veidot un virzīt attieci, eh, Eiropas kaimiņattiecības politiku attīstību. Es uzskatu, ka arī šīs dienas debatēs jūs dosiet mums tālākus elementus un idejas, kā bagātināt eh, apsvērums šai jomā. Vēstulē, ko Aštons kundze un es nosūtījām Eiropas Savienības un partneru valstīm šī gada jūlijā, uh, uzdevām trīs jautājumus. Pirmais no tiem. Kādai būtu jābūt mūsu vīzijai attiecībā uz Eiropas kaimiņu attiecību politiku turpmākajos 10-15 gados? Otrs. Kādai vajadzētu, kādiem vajadzētu būt vidēji termiņa mērķiem, ko cenšamies sasniegt, plašāk runājot šī parlamenta un komisijas uh, pilnvaru laikā? Un trešais, ko varam uzlabot instrumentos un resursu schēmā? Nu, es centīšos atbildēt uz šiem trim jautājumiem savā runā. Pirmām kārtām gribētu sākt ar vīziju. Jāsaka, ka jau no paša sākuma uh, Visi mūsu partneri bija ārkārtīgi priecīgi par šo ļoti plašo konsultāciju procesu. Viņi visi vēlas spēcīgākas attiecības ar Eiropas Savienību, kuru pamatā būtu augsta līmeņa politiskais dialogs. Visi vēlas padziļināt ekonomisko integrāciju, kuras pamatā būtu pietuvināti tiesību akti, reg regulējošā konverģence kas palīdzētu atvieglāt mobilitāti, kas palīdzētu uzlabot finansiālo sadarbību ir skaidra prasība, skaidrs pieprasījums pēc spēcīgas kaimiņa attiecību politikas. Tas turklāt uh, ir tieši tāpat, uh, lai arī atsevišķiem partneriem varbūt nepatīk šis politikas pats nosaukums. Nu, par to vien mums jau bija ļoti interesantas diskusijas. Nu, pats par sevi šis secinājums konstatējums bija ļoti pozitīvs, bet tāpat laikā būtu kļūdaini domāt, ka ar to pietiek. Mēs gal galā neesam vienīgie spēlētāji kaimiņu, kaimiņu valstīs. Ir arī citi, kas vēlas uh, radīt savu ietekmi, izvērst šo ietekmi, kas bieži vien uh, ir pretrunā ar Eiropas Savienības vērtībām vai arī Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā, piemēram, Baltkrievi ir vienojusies par muitas savienību ar Krieviju, Ķīnas ekonomiku ekonomiskā un politiskā ietekme arī pieaug. Cerības, kas tiek liktas uz mums, ir augstas, un Eiropas Savienībai pavisam viennozīmīgā veidā jārīkojas, lai pas pateiktu, ko tā var piedāvāt savām kaimiņu valstīm un ko tā gaida no tām. Un mans uzskats ir tāds, ka mēs līdz šim neesam bijuši pietiekami skaidri savās deklarācijās. Mūsu atbildēji uz prasībām par padziļinātām attiecībām, it īpaši attiecībā uz saviem vidusjūras kaimiņiem, mm, esam bieži vien bijuši devuši tādu privileģētu, uh, privileģētu domu sa, formai un to likuši pāri pār saturu. Mūsu attieksme pret dažādām valstīm nav bijusi konsekventa. Bieži vien Eiropas Savienība nav vēlēsies paust savas cerības attiecībā uz kopējām vērtībām. Uh, Mums vajadzētu būt daudz spēcīgākiem, uzsverot, ka laba pārvaldība un politiskās reformas nav nekāda izvēles vai fakultatīvie elementi mūsu piedāvājumā kaimiņattiecību politikas ietvaros, bet tie ir cieši sasaistīti ar padziļinātām politiskām un ekonomiskām attiecībām. Eiropas parlaments, izmantojot savu divpusīgo un daudzpusīgo kontaktu tīklu parlamentu ietvaros eh, un iesaistot nacionālos parlamentus, spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu demokrātijas principu veicināšanā. Konsultāciju procesā šobrīd izkristalizējušies eh, virkne vienpra, vi, punktu, par kuriem pastāv vienprātība kaimiņa attiecību politiku vīzijas kontekstā, un tie saskan ar Lisabonas līguma 8. pantu. Te runājam par jomu, kur politiskā sadarbība jābūt pēc iespējas ciešākai un kur ekonomiskai integrācijai jābūt pēc iespējas dziļākai. Cik ciešai jābūt sadarbībai, cik dziļai jābūt integrācijai? Nu, kāds no ekspertiem ir teicis šādi ilgtermiņa mērķis eh, varētu būt kaut kas tāds, ko mēs varētu saukt par dziļu un visaptverošu brīvās tirniecības zonu plus 1% un Eiropas Savienības iestājai mīnus 1%. Nu, atkarībā, protams, no atsevišķo spēlētāju ambīcijām. Kad runājam par ekonomisko integrāciju, tas pavisam loģiskā kārtā noved mūs pie vīzijas par pilnu integrēšanos Eiropas Savienības iekšējā tirgū un par četru esošo brīvību izvēršanu apmaiņā pret lielu daļu Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu un uh, administratīvās, attiecīgās administratīvās kapacitātes izstrādi. Un lūk, te jāsaka, ir atsevišķas domstarpības mūsu partneru gaidās un cerībās attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība varētu darīt to labā vai varētu tam piedāvāt. Pirmā, pirmā nesakritība ir attiecībā uz šo brīvību skaistu, ko partneru valstis, valstu pilsoņiem vajadzētu baudīt. Mūsu partneri gaida, ka tie varēs izmantot, baudīt visas četras brīvības. Atsevišķas Eiropas Savienības dalību valsts savukārt eh, vēlas pievērsties tikai trijām no šīm brīvībām. Nu, jāsaka, tiek paustas skaidrs un pavisam pamatotas bažas par to brīvību, ko mēs saucam par pārvietošanās brīvību. Otrs punkts ir finanšu atbalsts. Partneri uzsver, cik ļoti daudz maksā reformas saistītas ar tiesību aktu konverģenci, un šīs visaptveru, dziļās un visaptverošās uh, brīvās tirniecības zonas izveidi. Atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalsts savukārt negribīgi runā par palielinātiem finanšu resursiem, ko varētu piešķirt valstīm, lai atbalstītu reformas. Iespējams, ka veids, kā šīs domstarpības pārvarēt, ir pakāpeniska pieeja, kuras pamatā būtu skaidrāka un daudz striktāka diferenciācija. Šī dziļā un visaptvarošā brīvās tirniecības telpa vai bezvīzu režīms prasītu ne tikai skaidras saistības no partneru valstīm, bet arī administratīvu kapacitāti, spēju uzticami īstenot šīs saistības. Šeit nedrīkst būt nekādas neskaidrības. Turklāt mums būtu jābūt gataviem atalgot reālu progresu, un eh, līdz ar to jāpiedāvā mums pašiem attiecīgi instrumenti, kā to darīt finanšu piešķirumiem jābūt daudz augstākiem tajām valstīm, kas patiešām uzsāk politiskas reformas un kas cenšas īstenot šo dziļo, pat visaptverošo brīvās tirniecības e, nolīgumu, nekā tām valstīm, kas tikai paziņo par savu gatavību to darīt. Mēs šobrīd nepietiekami nošķiram šādas e, valstis. Eiropas Savienībai vajadzētu būt daudz atklātākai attiecībā uz mobilitāti no, no tām valstīm, kas tiešām spēr uzticamus pārliecinošus soļus, lai kontrolētu kontrolēt savas ārējās robežas un izpildīt citus priekšnosacījumus. Šobrīd tomēr man jāsaka, ka es uzskatu, ka šādas diferenciācijas pamatā vajadzētu būt partneru valstu ambīcijām savās attiecībās ar Eiropas Savienību, eh, to gatavībai pieņemt kopīgās vērtības, uz kurām veidot Eiropas Savienība. Diferencijai jābūt atkarīgai no viņu izpild, no, no viņu darba izpildes, pārvaldības un reformu, jo nevis tikai atkarībā no viņu geogrāfiskās atrašanās vietas. Nu, protams, atsevišķas kaimiņu valstis ir Eiropas valstis pēc savu raksturu, un tās sevi redz kā potenciāls Eiropas Savienības dalību valstis. Bet viņu centieni nevienmēr ne, ne ir pietiekams iemesls, lai piedāvātu mazāk citām valstīm, vai lai būtu pret šīm valstīm, vai uzstādītu mazāk prasības pret šīm valstīm. Ja Eiropas kaimiņu valstis būs ambiciozas, ambīcijos, tad tas būs viņu ziņā šo latiņu pacelt augstāk. Es patiešām priecājos, ka ši, šādu pieeju atbalsta arī lielākā daļa dalību valsts un gandrīz visi partneri, kas ir vienisprāts, ka Eiropas kaimiņattiecību politikai jābūt ir viena veida, viena e, vispārēja jumta politikai, kas tad ļautu mums īstenot dažādas attiecības ar kaimiņiem. Lai šo mērķi sasniegtu, esmu uzsvēris vairākas jomas, kam vajadzētu pievērst uzmanību vidējā termiņā. Šajā kontekstā redzam septiņus eh, problēmu jautājumus, kas nu, pieprasa tālākus apsvērums. Viens no tiem ir lūgums, ko izteikuši vairāk mūsu partneri attiecībā uz lielāku politisku vadlīniju esamību mūsu attiecībās. Nu, tas nenozīmē, ka mums jā, jādrod papildus iespējas formālām oficiālām diskusijām. Nē, drīzāk tie vēlas uzturēt pastiprinātu turpinošos būtisku dialogu politiskā līmenī. Es to redzu kā diezgan leģitīmu prasību un uzskatu to par prasību, kas varētu, varētu palīdzēt mums atrisināt pārpratni pārpratumus un problēmu jautājumus savstarpējas uzticēšanās un partnerības garā. Turklāt mums nepieciešams domāt par to, kas būtu labākais veids, kā šīs idejas Um, iedzīvināt praksē. Un uh, tas jādara ne tikai ārlietu ministriem, bet to vajadzētu, par to vajadzētu domāt arī citu jomu ciešā sadarbībā. Otrais problēma jautājums attiecībā šo dziļo un visapverošo brīvās vienniecības nolīgumu ir, uh, kas tad būs mūsu piedāvājuma pašā būtībā. Šī iespēja piedalīties iekšējā tirgu ir ļoti spētīgs, spēcīgs pārmaiņu motivā, motivētājs. Mums jāturpina sarunas par šādu nolīgumu jau īstermiņā ziņā ar lielāko daļu no mūsu attīstītajām kaimiņu valstīm, gan uz austrumiem, gan uz dienvidiem no Eiropas Savienības. Murtnu partneri uzsver, cik ļoti svarīgi viņiem saņemt vieglāku piekļuvu tirgumu, tīpaši runājot par lauksaimniecības un industriāliem lauksaimniecības produktiem. Mums no mūsu puses savukārt vajadzētu uzsvērt, ka, lai partneri, lai valstis pilnībā varētu baudīt šādu nolīgumu piedāvātās priekšrocības, ir nepieciešams nopietnas reformas, kas ļautu nodrošināt e, ties, neatkarību un taisnīgumu tieslietu sistēmā un kas ļautu apkarot korupciju. Trešā prasība no valstu pusīm attiecas uz vieglāku pārvietošanās iespēju, uz mobilitāti. Lai arī, protams, politiski šeit pastāv grūtības, būtu ļoti grūti ignorēt mūsu partneru lūgumu, pieprasījumu un vēlmes šajā punktā. Mēs, mums varbūt nāksies domāt ārpus standartu paņēmieniem un idejām, un mums varbūt vajadzēs doties prom no šīs melnbaltās pieejas. Tātad pieejas, kur ir tikai labs vai slikts, varbūt mums ir vajadzīga plašāka e, pieeja, kas ļaut visām pusēm būt ieguvējām, un te jādomā gan par mobilitāti, gan migrāciju, kur, protams, jārisina arī ar drošību saistītie jautājumi. Mūsu fokusam. Uh, mūsu fokusam jābūt uz attiecīgām cilvēku grupām, piemēram, studentiem, pētniekiem vai biznesmeņiem. Es domāju, ka mums būs ļoti spēcīgi jānošķir tās grupas, e, tieši tāpat kā es runāju jau iepriekš attiecībā uz šīm valstīm. Ceturtais punkts saistīts ar pagarinātiem, e, ieilgušiem konfliktiem un to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai šāda veida konfliktus atrisinātu. Nu, tas ir jautājums, no kā nevaram izvairīties. Uh, nespēja dot savu ieguldījumu konfliktu risināšanā tika uzsvērta kā viena no lielākajiem Eiropas kaimiņattiecību politikas trūkumiem, lai gan tas ir jautājums, kas, protams, iziet ārpus šīs politikas kompetencēm un limitiem. Mūsu partneri ir lūguši mums būt aktīvākiem. Eiropas Savienībai jābūt klātesošai, tai jāpiešķir vairāk resursu uzticības celšanas pasākumiem. Bet vai varam darīt ko vairāk, vai varam darīt ko vairāk nekā tikai celt šo uzticēšanos? Nu, uz mums tiek liktas cerības, un to dar mūsu kaimiņi. Viņi cer, ka Lisabonas līgumam spēkā stājoties Eiropas Savienība varēs izmantot visus tās instrumentus, to starp kādu un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politiku daudz saskaņotākā veidā nekā līdz šim. Tā ir joma, kur mums joprojām vajadzētu apspriesties savā starpā. Piektais punkts un prasība ir saistīta ar padziļinātu sektorālo sadarbību. Eh, mums, no mums prasa dziļāku sadarbību tādās jomās kā enerģētika, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, izglītība, uh, rūpnieciskā sadarbība un tehnoloģija nodošana. Tas, protams, ir arī mūsu interesēs, un mums uz šo aicinām jāatpil, jāatbild pozitīvi. Partneri ļoti vēlas no, nu, iegūt lielāku pie, piekruvu Eiropas Savienības programmām un līdzdarboties Eiropas Savienības aģentūrās. Sastais jautājums saistīts ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas PSO partneri valstīs ir eh, mūsu uzticamākie un spēcīgākie sabiedrotie, kad runājam par vērtību veicināšanu un labu pārvaldību. Turklāt tie ir arī mūsu sabiedrus, sabiedrotie, kad runājam par konverģenci ceļā uz Eiropas Savienības standartiem tādās jomās kā vidas aizsardzība vai klimata pārmaiņa apkarošana. Mums jāiesaist šīs organizācijas daudz vairāk politiku formulēšanā un uzraudzībā. Mums ir nepieciešama saikne ar šīm PSO Eiropas Savienības ietvaros. Mums ir jāinvestē šajās organizācijās un jāspēcina to kapacitāte. Un visbeidzot, Pastāv arī jautājums par reģionālo specifiku mūsu kaimiņa attiecību teritorijā un, e, ņem, un e, viņa ieguldījumā mūsu kopējo mērķu sasniegšanā. Ir jāveido attieksme, kas piemērot katrai valstī, katram reģionam kaimiņa attiecību teritorijā, un tā ir galvenā Eiropas kaimiņa attiecību politika vēlamā raksturīpašība. Turklāt esmu pārliecināts, ka kaimiņa attiecību politikai vajadzētu veicināt reģionālo sadarbību starp Eiropas kaimiņa attiecību politikas partneriem, it īpaši uh, ņemot vērā e, austrumu partnerību un vidusjūras savienību, kas e, šobrīd ir galvenās, lai arī nevienīgās Eiropas kaimiņa attiecību politikas reģionālās dimensijas. Ar austrumu partnerību Eiropas Savienība ir izveidojusi ambiciozu darba kārtību attiecību padziļināšanai ar sešiem austrumu partneriem, gan divpusēji, gan kā ar grupu 18 mēnešu pēc Prāgas samita redzam, ka ir bijis ļoti plašs progress, eh, cenšoties izveidot jaunas eh, līguma attiecības un daudzpusēju sadarbību, kas ir bijusi ļoti intensīva. Kaimiņa attiecību politikas pārskatīšana piedāvā iespēju apskatīt šos sasniegumus un veiksmīgi gatavoties Budapeštas samitam, kas paredzēts nākamā gada maijā. Vidusjūras savienība arī virzās uz priekšu, neskatoties uz politisku raksturu grūtībām, kas saistīts ar tuvu austrumu miera procesu. Sekretariāts šobrīd eh, tiek veidos un ļoti daudz tiek strādāts jau pie projektiem, ko atbalstīs Vidusjūras savienība pārskatīšanas procesa ietvaros mums nepieciešams identificēt praktiskos veidus, kādot ieguldījumu šīs iniciatīvas tālākai īstenošanai. Mums jāpalīdz šim procesam īstenoties, ir jāpalīdz sasniegt šis būtiskais mērķis, kas ir radīt tālākas darba vietas, radīt izaugsmu un nodrošināt novatorisko kapacitāti, kas ir tik ļoti nepieciešama vidusjūra reģiona valstīm turpmākajos gados. Un visbeidzot, nonāku pie jautājuma par politikas instrumentiem, finanšu instrumentiem un, kas nav mazsvarīgākais, resursiem. Eiropas kaimiņu attiecību politikas rīcības plāns ir parādījis, ka tas ir tā vērts, tas ir spēcīgs centrālās politikas iestanošanas instruments. Un tagad, kad esam nonākuši pie otrās paudzes plāna, mums nepieciešams šos plānus padarīt fokusētākus un tiem jābūt labāk sasaistītiem ar partnervalstu reformu rīcības kārtību un ar finanšu resursiem, kas nepieciešami, lai šādas reformas īstenotu. Eiropas kaimiņu attiecību un partnerības instruments um, ir bijis vēl viens solis ceļā uz to, kā varam sniegt palīdzību. Bet daudzas puses uzsver, ka jādara vēl vairāk, lai sasaistītu reformu prioritātes, kas paredzētas kaimiņattiecību rīcības plānā ar finansiālo sadarbību. Un finanšu palīdzībai jānāk daudz straujāk. Jānodrošina to, ka samazinās birokrātiskais sloks un tiek nodrošināta elastība rēģējot uz jaunām vajadzībām. Partneru valstis turklāt lūdzu mūs daudz ciešāk pētīt pirms iestājas palīdzības sniegšanas iespējas iedvesmas gūšanai. Mēs pilnīgi nopietni domājam šo jautājumu ir apskrīt, bet tam vajadzīgs jūsu atbalsts ir pastāv tāds līdzsvars starp efektivitāti un kontroli. Es zinu, ka jūs esat nobežījušies par demokrātisko kontro, kontroli ārējos izdevumos. Šī demokrātiskā pārbaude kaimiņattiecību politikas instrumentā ietvaro šobrīd ir darbosies ļoti labi un ārpus šī ietvara mēs vienmēr esam nākoši pie jums, pie parlamentu un e, uz konsultācijām un uz viedokļu apmaiņām. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi domāt par šo jautājumu pirms šis procents un galvenokārt arī kopējie sagatavošanās darbi un mūsu palīdzības sniegšana e, E, tiek padarīta smagnējāka vai varbūt tāda formālāka. Turklāt gribētu arī uzsvērt vēl vienu svarīgu punktu, palīdzība kaimiņa attiecību valstīm ir ar daudzā lielā mērā atšķiras no parastās palīdzības attīstībai. Mums ir jāspēj rēģēt strauji uz jaunām vajadzībām un politikas mērķu attīstību. Mums nepieciešama uh, aktivitāte, minimāla aktivitāte, kas ļauj palīdzēt partneru valstīm īstenot šīs reformas. Es negribu šobrīd runāt īsti par finanšu resursiem, par, jo šobrīd, kā zinām, ekonomiskā finanšu situācija Eiropas Savienībā ir ļoti sarežģīta Ir, protams, arī efektivitātes iegūmu, ko varētu panākt labāk, eh, mērķiecīgāk un piegādājot, piegādājot palīdzību, bet tāpat laikā ir arī eh, ļoti daudz, kas iegūstams attīstot inovatīvas finanšu instrumentus. Mēs varam koord nodrošināt koordinācijas starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Daudz labāk izmantosim rīcības plānu kā mūsu eh, plānošanas atsauci, bet būsim atklāti, mums tepat laikā pašiem sev jānodrošina finanšu līdzekļi, lai atbalstītu šo ambiciozo politiku. Mēs nevaram pieprasīt pieprasīt tālajošas reformas un tāpat laikā šo ļoti vajadzīgo atbalstu nesniegt. Eiropas kaimiņattiecība politika jāuzskata kā pri par prioritāti nākamajā finanšu plānojuma periodā. Priekšādātā kungs godātie deputāti, noslēgumā vēl pāris vārdu. Lūk, kāds ir mūsu domas par virkni jautājumu, kas izrot no šīs strateģiskās pārskatīšanas procesa. Uh, šīs domas, protams, vēl ir provizoriskas, un es domāju, ka tās vēl turpinās attīstīties, tās eh, vēl būs evolūcija, tās konkretizēsies konsultāciju procesu gaitā. 1. februārī uh, Aštons kundze un es eh, uzaicināsim Eiropas Savienības dalību valstis un Eiropas kaimiņu attiecību partnerus uz ministriju konferenci. Mēs paredzam, ka šī konference piedāvās mums pamatnostādes vadlīnijas tālāk priekšstādājumu izstrād, priekšlikumu izstrādē, ar kur nāksim klajā paziņojumā padomē un Eiropas parlamentam aprīlī. Bet es gribētu tomēr, gribēju tomēr jums padalīties šais sākotnējās domās jau šodien un labprāt uzklausīšu jūsu reakcijas un ierosinājumus. Ja vēlamies, ne un Eiropas kaimiņa attiecību politika kļūtu par tādu kā ēkur vērtību mūsu kaimiņu valstīm, tad Un, un tādā veidā, lai tā atspoguļotu līgumā paustās ambīcijas, mums ir vajadzīgs jūsu viedoklis, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Paldies! Grazie, komisārio Füle. La parola al kolēga Brok. Paldies, komisār kungs. Broka kungs, divas minūtes lūdzu. Kolleginnen und Kollegen. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi un kolēģis, komisāra kungs. Es vēlējos jums paust uzslavu, jo jau, nu, varētu teikt, ka pirmo reizi man ir radusies tāda sajūta, ka jums ir tāds skaidrs strateģisks redzējums, kas uh, ir uh, papildināts arī ar konkrētiem darbības priekšlikumiem. Līdz šim ir bijis tā, ka mēs tikai izdodam daudz finansējumu, bet tās netiek izmantots mērtiecīgi. Ja es atceros jūsu priekšgājēju šo kungu, nu īstenībā mana sajūta tikai pastiprinās. Mana politiskā grupa ir gatava ar jums sadarboties, un mēs esam gatavi arī nodrošināt progresu sasniegšanu. Protams, mēs jau esam uh, vairākas reizes ziņojumos pauduši līdzīgu viedokli, runājot par uh, attiecībām, partnerattiecībām ar austrumu valstīm. Jā, šeit ir Eiropas perspektīva un uh, gan uh, vidusjūras reģiona uh, partnerattiecības, gan arī austrumu valstu attiecības. Šeit ir attiecīgs atbild atšķirīgas stratēģijas, jo e, atšķiras visas valsts nav Eiropas Savienības kaimiņu valstis. Mums jāpadomā par attiecīgas stratēģijas izveidošanu, un kā Romano Prodi reiz teica, mums ir jāpārbauda, kā mēs varētu darboties. Mums noteikti vajadzētu arī padomāt par šo brīvās tirzniecības zonu un par uh, sadarbības veidu spēcināšanu. Un ko mēs varam piedāvāt valstīm sadarbības ietvaros nevienmēr uh, piedāvājot tam dalību Eiropas Savienībā. Mums taču ir jādomā arī par drošības politiku un par ko vairāk. Es vēlētos eh, arī runāt par tās augto Eiropas eh, monetāro fondu. Tas, protams, nav tāds eh, brīnumlīdzeklis, bet varbūt tas ir tāds ierosinājums un norāde, kurā virzienā doties mēs varbūt nevarētu pārāk eh, pārslogot Eiropas Savienības integrācijas kapacitāti. Tas ir jāpatur prātā. Grazie, onorevole Brock. Onorevole Panseri, per due minūti. Grazie, Presidente. Mia... Paldies Broka kungam, tagad vārds Pansērī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist eh, gan Broka kunga, gan priekšsēdētāja kunga izteikumiem. Uh, šis ir komisārs, kas eh, ir vienmēr gatavs ar mums sadarboties, ir atvērts mūsu priekšlikumiem, un īstenībā visi komisāri nav tādi kā viņš. Es varu piekrist tam, ko komisārs teica savā ievadrunā, bet eh, vēlējos tagad paust dažus komentārus. Ja mēs runājam par kaimiņu attiecību valstu politiku, mums ir jābūt arī skaidrai vīzijai runājot par šīm uh, attiecībām ar kaimiņu valstīm. Mums noteikti ir jābūt apņemības pilniem. Uh, raudzīties arī dienvidu virzienā, paraugoties uz vidusjūras reģionu valstīm. Mūsu finansējums ir ierobežots. Protams, ir skaidrs, ka pastāv daudz problēmu, mēs varam piedāvāt konkrētus risinājumus, bet eh, mums ir eh, jāparūpēs arī par attiecīgo līdzekļu investīciju. Ir eh, varbūt bijusi tāda pietiekami bagātīga forma, bet saturs nav bijis pietiekami pilnveidots, un ir jābūt arī saistoša rakstura pienākumiem, ja mēs eh, pieprasām no valstīm cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu. Protams, visas valstis vēlas, lai ekonomiskā integrācija būtu spēcīgāka, bet tam ir nepieciešama resursa, pirmkārt, finanšu resursi. Bet jāparunā arī par demokrātiju, par materiālo un nemateriālo infrastruktūru. Ir jāpiedāvā cilvēkiem izglītība, apmācība, jāspēcina pilsoniskā sabiedrība. Nevajadzētu to visu izlaist no savu uzmanības loka. Mums arī ir jābūt izvēlīgākiem, ja runājam par finansējumu piešķiršanas mērķiem. Runājot par stratēģiju, īstenībā es nevēlos apšaubīt kādu komisāru izvēlēto pieeju, bet komisāram ir jārunā par uh, ļoti būtiskiem uzdevumiem, un viens no šādiem uzdevumiem ir migrācija. Jūs varat redzēt, uh, viedokļi uh, par šo tēmātu šķīras, šķeļas, Lībē un uh, mūsu komitejā mēs apspriežamies par šiem jautājumiem, bet bieži vien uh, ir jābūt tādam apvienotākam viedoklim. Paldies, lūdzu, Anēmī Neica. Paldies. Uh, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es vēlējos jums pateikties. Es sēžu šeit, šeit es atrodos, saka runātāji. Es vēlos jums pateikties tā, par tādu plašu tvērumu runājot par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Jūs izklāstījāt to, kāda ir jūsu pozīcija, pietiekam plaši to atspoguļojāt, jūs pastāstījāt arī, kā valstis ir atbildējušas šo anketu, ko kopīgi ar Aištons kundzi tām nosūtījāt, un ko tās domā par visu kaimiņu attiecību politiku. Es domāju, ka šīs atbildes īstenībā varētu veidot tādu fundamentu nepieciešajam stratēģijas pārskatam, jo ir bijusi tāda varbūt mm, divējāda attieksme pret to, kāds īsti ir kaimiņa attiecība politikas mērķis. Es uzskatu, ka joprojām pastāv daudz pārpratumu šajā jomā. Un arī, jā, tās gaidas, kas tiek lolotas dalībvalstīs un citās valstīs, ir atšķirīgas un bieži vien pat konfliktējošas. Mūsu valstis, ar kurām sadarbojamies, eh, arī partnerattiecību ietvaros saka, ka Eiropas Savienība pieprasa ļoti daudz, bet tajā pašā laikā piedāvā ļoti maz. Un e, mums vajadzētu atbrīvoties no šādas pieejas, ja mēs vispār vēlamies kaut ko sasniegt. Un tagad e, dažas piezīmes par trim aspektiem, ja ļausiet man tās paust. Pirmām kārtām cilvēku pārvietošanās. Man šķiet pašsaprotami, ka jo striktāka ir vīzu politika, jo vairāk cilvēki mēģinās uh, e, apiet likumdošanu, mēģinās atrast tajā dažādas tādas aizmugurs durvis, pa kurām tik un tā ielavīties iekšā. Mēs sākām vis, ar vispārinātu sistēmu, un tā bija tāda, ka vīzu sistēma, jūs saņemat vīzu uz noteiktu laiku periodu, pēc tam jūs varat uh, uzturēties ārpus valsts kādu brīdi, un pēc tam atkal doties atpakaļ. Uh, Jā, priekšādāt kungs, tas ir ļoti būtiski. Ne, nerādiet man te uz pulksteni. Tālāk jārunā arī par tirgu atvēršanu. Mums ir arī uh, jāļauj produktiem un pakalpojumiem no šīm valstīm ienākt Eiropas Savienības teritorijā. Un vēl Eiropas komisijai un visiem tās pakļautībā esošiem dienestiem ir jāstrādā daudz, daudz cītīgāk, lai varētu atrisināt iesaldētos konfliktus. Paldies! Paldies, Šulca kungs! Divas minūtes! Komisāra kungs, es eh, varu pievienoties tikai tam, ko teica iepriekšējā runātāja, un ir ļoti labi, ka komisāra kungs mūs iepazīstināja ar eh, pēdējā laika aktualitātēm. Es varu piekrist eh, visām jūs prioritātēm runājot par kaimiņu attiecību politiku, bet mums varbūt vajadzētu dažas prioritātes stādīt augstāk par pārējām, arī runājot par austrumvalstu kaimiņu attiecību politiku. Jūs runājāt arī par paplašināšanos un Pievēršoties šiem jautājumiem, mums tāpat kā mūsu kaimiņu valstīm ir jāizveido ļoti skaidra orientācija. Jo pēc Lisabonas līguma te jau sāka runāt par varbūt paplašināšanās kārtu beigšanu un ka politiskas reformas tiek veiktas tikai tādēļ, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Nu, šāds redzējums ir pārāk iluzors. Nu, mēs taču nevaram uzņemt Eiropas Savienībā pilnīgi visas valstis. Mums ir ļoti daudz dažādu partneru attiecību, un varbūt šis partneru attiecību modelis ir tāds veiksmīgs, un valstis var uz to paļauties, un uh, Mēs varam, um, piemēram, ar valstīm sadarboties arī brīvās uh, tirzniecības nolīguma ietvaros Schengena un visi šie jēdzieni, nu jā, tie ir pastāvoši instrumenti. Un mēs nevaram visām valstīm piedāvāt iestājas iespējas Eiropas Savienībā. Un, piemēram, arī sadarbojoties citu struktūru ietvaros, mēs varam paģērēt, lai šīs valstis arī pilda savus iekšpolitikas uzdevumus. Un jāņem vērā, ka mums eh, nevajadzētu būt tādiem pārāk fatāliem runāt par to, kas ir pieņemts pēc Lisabotas līguma. Paldies! Paldies Šulca kungam! Meiera kungs uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies komisāra kungs. Varbūt eh, pirmo reizi jūsu klātbūtnē mēs runājam par kaimiņu attiecību politikas instrumentiem, par asociācijas nolīgumu un par to, ka mums ir eh, varbūt tā apņēmīgāk jāsako otrā panta noteikumiem, lai varētu uh, paģērēt to, ka šīs kaimiņu attiecību politikas politiku izmantošās valstis eh, spēcīgāk ievēro cilvēktiesības, ņem vērā visas starptautiskās konvencijas un tās patiešām pārvērš realitātē. Mums ir jāsadarbojas kaimiņa attiecību politikas ietveros un bieži vien otrais pants netiek pietiekami ievērots, ne piemēram vidusjūras reģionā, ne citās valstīs. Jūs noteikti zināsiet, ka pagājuši nedēļ Rietum Sahārā Marokas armija veica operāciju un 14 gadīgs uh, Sa Sahārā mēģināja protestēt, protestēt pret Marokas karaļvalsts piekopto politiku, un šis bērns tika nogalināts. Viņu nogalināja Marokas uh, militārie spēki. ANO ģenerālsekretārs Strasbūrā teica, ka Ņujorkā ir uzsākusies jauna neformāla saruna kārta ar Maroku, lai kaut kāds risinātu šo situāciju. Bet Marokas karaļvalsts joprojām pārkāpīja eh, startautiskos noteikumus, un viņa neievēro arī zaju saimniecības līguma uzliktos eh, pienākumus, bet šis nāves gadījums patiešām ir kliedzošs. Un mums noteikti vajadzētu pateikt, ko mēs domājam šajā sakarā. Mums ir arī jāsāk rīkoties un jāpajautā, vai tiešām otrais pāns arī reāli tiek izmantots. Paldies, Maier kungam. Čīvkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, vēlējos pateikties Fēras kungam par veikto pārskatu. Tas ir labi, ka jūs uh, pārskatījāt gan austrumu valstu attiecību politiku, gan kāmiņu attiecību politiku kopumā un runājat par to, ka arī mūsu sadarbības valstu cerības ir atšķirīgas. Un mums ir jāsaprot, uh, ko šīs valsts no mums sagaida, ko, kādas cerības tās lolo. It sevišķi runājot eh, par to, kādu palīdzību mēs varam valstīm sniegt, kādu atbalstu mēs varam sniegt, piemēram, eh, mēģinot palīdzēt atrisināt iesaldētos konfliktus. Un, protams, ir grūti cerēt uz kaut kādu progresu, tas, kas notiek eh, Grūzijā, Moldovā, Kalnu Karabahā, mēs eh, šeit nevaram cerēt ne uz kādu progresu, pirmām kārtām neatrisinot izsaldētos konfliktus. Tagad ķeršos pie jautājumu. Mobilitāte, protams, ir ļoti aktuāla. Cilvēki vēlas, lai viņi varētu vieglāk saņemt vīzu. Kura no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm varētu visātrāk baudīt brīvas pārvietošanās privilēģijas. Tātad, kura no šīm valstīm visātrāk varētu cerēt, ka veiktās reformas varētu tām palīdzēt uzlabot uh, savu pilsoņu mobilitāti? Otrām kārtām, otrs jautājums. Kurai no šīm valstīm vajadzētu piešķirt, piemēram, kārtām finansiālu atbalstu? Uh, ņemot vērā tās valstis, ar kurām mēs esam uh, iesaistījušies uh, kaimiņu attiecību politikā vai, vai austrumvalstu attiecību politikā. Tātad, uh, kuras no šīm valstīm varētu pirmām kārtām cerēt uz finansiālu atbalstu? Nu, es negaidu te konkrētus valsts nosaukumus, bet varbūt nu, jūs varētu ieskicēt tādu konkrētu virzienu. Paldies! Onorevole Eh, grazie, onorevole Gib. Onorevole... Paldies, Gržība kungam. Tagad Severin kungs uz divām minūtēm. Uh, Paldies. Tagad mana kārta pateikt eh, to, ko domāju par komisāru kunga iniciatīvu, par to, kas ir sasniegts. Es domāju, ļoti labi, ka jūs pie mums ieradāties. Šī stratēģija nāk eh, pareizajā laikā. Tā ir arī ļoti daudz sološa. Ja mēs runājam par metodoloģiju, diemžēl mums nav iespēja tagad pilnībā paust uh, savu redzējumu, savas domas. Mēs nevaram visu jums to iedot līdz kā tādu ceļa maizi, bet uh, es ceru, ka mēs sagatavosim kādu iniciatīvu un varbūt mēs varēsim organizēt šīs diskusijas mazākā grupā, runājot tā kodolīgāk, un uh, tad varbūt visi deputāti varēs izteikties plašāk. Es uzskatu, ka laba politika vispasaules līmenī īstenībā eh, ir kā turpinājums labai kaimiņa attiecību politikai, bet kaimiņa attiecību politika uh, ir iespējama tikai pateicoties saskaņotai politikai no Eiropas Savienības puses, un saskaņotībai ir jāvalda gan institūcijās, gan arī plašākā mērogā. Jāņem vērā, ka pastāv asimetrija, ir atšķirīgas tradīcijas, atšķirīgi domāšanas veidi, atšķirīgas zināšanas, un tas viss ir jāsaliek kopā, lai mēs varētu vienoti un pietiekami brīvi no aizspriedumiem uztvert visas šīs eh, kaimiņu attiecību valstis un, protams, eh, atšķiras arī tas, kā mēs uztveram vidusjūras reģionu valstis, no tās uztvers eh, kādu valdu, piemēram, par citām valstīm. Mēs, protams, vēlamies garantēt drošību kaimiņu valstīs un pateicoties vispārējai attīstībai, to ir iespējams panākt. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības kaimiņu valstis būtu drošas, stabilas, un tas atļaus arī drošāk justies Eiropas Savienības pilsoņiem, un, protams, ir nepieciešama demokrātijas principu iedzīvināšana, lai sasniegtu visus pārējos principus. Jā, es skatos, ka pulkstenis te tā nepielūdzam tikšķ, tādēļ eh, pats pēdējais jautājums kopīgas, um, kopīga kaimiņa valsts attiecība politika, jo tās valsts, kas ir mūsu kaimiņa valsts, nevienmēr ir tikai Eiropas kaimiņa valsts, tās atrodas kaimiņos vēl kādiem citiem reģioniem. Jo tad ir jāpadomā, vai šeit ir tāda konkurence, vai mēs arī ar pāriem kaimiņu valstīm eh, piekopjam viens un tos pašus nodomus, vai mēs varam runāt par daudzpusēju, divpusēju sadarbību, un eh, kā jūs to visu varētu definēt tagad beigšu savu runu un uh, eh, priekšstādātā kungs liels paldies par jūsu izrādīto pacietību. Bet domāju, mums noteikti šāda sadarbība ar komisāru kungu ir jāturpina neapšaubām. Paldies. Paldies eh, Severin kungam un tagad Jūlanda. Jūlandas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādētāji kungs, uh, Fūls kungs, liels paldies, ka ieradāties pie mums pirmām kārtām. Uh, ja mēs runājam par perspektīvu trūkumu kaimiņu valstu attīcību politikā, kā šīs valstis uztver mūsu sadarbību, un es varu piekrist, ka mēs bieži vien šīm valstīm nevaram piedāvāt skaidrs perspektīvas, un ja mēs to nevaram piedāvāt, mēs nevaram sagaidīt, ka šīs valstis tagad tā naski ķersies pie visu reformu veikšanas, jo viņiem tad būs ļoti grūti paskaidrot saviem pilsoņiem, kādēļ viņiem ir jādara tas un tas, un jāveic kaut kādas dārgas reformas, ja Eiropas Savienība savukārt nevar piedāvāt pietiekam skaidrs perspektīvas. Tādēļ no politiskā viedokļa es atbalstu jūsu pausto ciešo gribu piedāvāt šīm valstīm Eiropas perspektīvu. Tagad tāds konkrēts jautājums. Ja mēs runājam par tirgu atvēršanu, jūs to minējāt savā prezentācijā, un e, mēs bieži vien tā skaļi un braši runājam, ka vēlamies atvērt šos tirgus, bet tad, kad ir jāsāk runāt par konkrētiem soļiem, konkrētiem gadījumiem, es te varētu runāt par Grūzijas gadījumu, Tad, tātad, eh, kad ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, mēs īsti nesam gatavi atkal atsākt sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. Un mēs te atkal no jauna izvirzam kaut kādus tehniskus priekšnosacījumus, kas ir šausmīgi sarežģīti izpildāmi, un tad mēs atkal, kad viens priekšnosacījums ir izpildīts, mēs pēkšņi no kaut kurienes izraujam jaunu priekšnosacījumu. Uh, bet eh, mana valsts bija gatava atvērt šādas sarunas, uzsākt tās, un paralēli valsts varēja veikt arī dažādas reformas un uh, atbilst priekšnosacījumiem. Bet uh, eh, šādu sarunu atsākšana noteikti varētu būt pareizais signāls, ko Eiropas Savienība var raidīt, pierādot, ka vēlas panākt brīvā tirzniecības līguma noslēgšanu. Paldies! Paldies! Ojulāns kundze un tagad Brāntners kundze. Paldies, paldies, Fūlskungs. Man ir tikai divi jautājumi. Eh, runājot par aktualitātēm ko mēs varam piedāvāt eh, šīm valstīm, ar ko sadarbojamies. Mums ir jārunā galvenokārt par vīzu liberalizāciju, bet varbūt šāds skatījums ir pārāk uh, sašaurināts, bet mums ir jābūt tālredzīgākiem. Mums jārunā par mūsu tirgu atvēršanu, par to, lai šīs valsts uz Eiropas Savienību varētu eksportēt, piemēram, tērauda izstrādājums tekstīlīs un tā tālāk. Mums pašiem ir jābūt godīgiem pret sevi un ir jāiesaistās vaļsirdīgās diskusijās. Otrām kārtām runājot par izglītību un par dažādu apmaiņas programmu piedāvāšanu studentiem. Mums ir varbūt eh, jāpaplašina savu piedāvājumu spektrs un nevajadzētu visu laiku tikai koncentrēties uz šo vīzu jautājumu. Jādomā arī par cilvēktiesībām, par cilvēktiesību klauzulām līgumos. Nu, bieži vien tas ir tāds neveiksmīgs princips. Mums pašiem tas ir jāapzinās. Uh, E, mēs tur varam iekļaut nesik klauzulu šajos tirzniecības nolīgumos, bet bieži vien e, tās vienkārši tiek ignorētas. Jā, e, iesaldētie konflikti ir jā, jāatrisina, tas varbūt varētu būt viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Uh, Vēlējos uh, uzdot jautājumu par uh, Lībiju, par sadarbības nolīgumu. Jūs uh, par to vienojāties ar Mālstrēmas kundzi, tur bija daudz miljonu piešķirt stabilitātes instrumentam. Man tas šķita visai neatbilstoši. No kurienes tad īsti nāk šī nauda? Un kā jūs to varat apstiprināt? Paldies! Grazie, Norivoli Brand. Paldies! Un tagad Kūkan kungam vārds divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, visi jūs slavē, un es arī e, to pašu darīšu, taču vēlētos atgādināt mums priekšsēdētāju vārdus, ka mēs novērtējam jūsu uh, gatavību ierasties, nu ne tikai gatavību, jūs tiešām esat ieradies, bet lūdzu neuzskatiet to pār tādu diplomātisku piroeti, bet uh, mēs tiešām to vērtējam. Uh, un jūs tiešām necenšaties izvairīgi atbildēt uz mūsu jautājumiem, un es domāju, ka šodien jūs to apliecināsiet vēlreiz, kad atbildēsiet uz mūsu jautājumiem. Es augsti vērtēju jūs pausto viedokli šodien, jo, manuprāt, tur nav ne liekas vizionaritātes, jo man liekas, ja tā eh, šī nākotnes tēla veidošana ir iet pārāk tālu, tad tas ir par daudz, bet jums ir eh, noteikti vīzija par nākotni, bet eh, vienlaiks pieeja ir arī pragmatiska. Jūs esat komisārs, kas atbild par partnerību un paplašināšos. Kā jūs savā prātā varat eh, savienot šīs divas lietas? Vai jūs prātās ir pilnīgi savietojamas, vai tā ir viena, vienas bildes divas daļas, vai arī tās ir divas uh, dažādas lietas, ko ir grūti savienot? Paldies! Paldies! Un Palecka kungam tālāk vārds. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs! Paldies par skaidro un visaptverošo atbildi. Un komentāri šajā zālē rāda, ka daudzi kolēģi piekrīt jūsu viedoklim un ka jūs tiksiet atbalstīts. Vismaz AFET komitejā. un jums ir labas perspektīvas realizēt to, kas paredzēts šajās vadlīnijās. Varbūt kāds konkrēts un viegls jautājums. Kā jūs vērtējat situāciju Baltkrievijā 19. decembrī un pēc šī datuma? Jūs zināt, ka Lietuva kopā ar Baltkrieviju un Ukrainu ir sagatavojusi projektu priekšlikumu Austrum partnerības ietvaros kur ir paredzēts sadarboties enerģētikas, transporta un kultūras jomās. Kā Komisija vērtē šo projektu un kā to varētu to atbalstīt morāli, varbūt ne tikai morāli. Un kā jūs vērtējat eh, Lietuvas prezidents Daļas Gribauskaitas vizītes rezultātus uz Minsku? Paldies, Palecka kungs, Pēterlis kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šī trešā reize, kad mēs tiekamies, un paldies, paldies par šo prezentāciju. Jūs runājāt par šo, par savu filozofiju, par šo pieeju, un man liekas, man tā patika, un es vēlētos uzsvērt trīs tādas strateģiski svarīgas lietas. Vispirms jaunatne, es domāju, ka sadarbības līgumā vajadzētu vairāk koncentrēties uz studentu apmaiņām, atbalstu jauniem zinātniekiem un tā tālāk. Otrakārt, es gribētu minēt arī mobilitāti. Mēs bieži uzsveram ekonomisko sadarbību, zinātnieku apmaiņu, fokusēšanos uz MBU, taču Es zinu, ka, piemēram, atsevišķi cilvēki nedēļām ilgi gaida, lai iegūtu vīzu uz uh, uh, Eiropas Savienību, piemēram, Turcijā. Es domāju, šeit varētu kaut ko uzlabot. Tālāk veselības aprūpe. Es domāju, šī joma ir ļoti nenovērtēta. Mums ir līdzīgas, um, teiksim, līdzīgi modeļi, kā attīstās saslimstība ar dažādām hroniskām saslimšanām, ieskaitot arī audzējus ļaundabīgos. Un tāpēc mums vajadzētu padomāt, kā lūk šo uh, attīstības paradigmu mainīt, jo tas gal galā novedīs pie vairāk veselības mums visiem. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs nodrošinām lielāku zināšanu mobilitāti Šis nav vienvirziens ceļš. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Gomes skundzē. Paldies, komisār kungs. Ne jau tikai kaimiņus mēs cenšamies ietekmēt vai arī iepotēt viņiem vērtības, kas īstenībā nav nemaz mūsu vērtības. Reizēm mēs par savām vērtībām aizmirstam Un varbūt mums vīzu politikā ļoti bieži trūkst stratēģijas, piemēram, atpakaļ uzņemšanas vienošanās ar diktatoriskiem režīmiem. Es zinu, ka tā nav jūsu atbildības joma, bet mēs esam ļoti nobēdājušies par to, ka līdz šim brīdim mēs neesam saņēmuši uh, li, uh, nolīgumu ar Lībiju uh, teikt teksta projektu. Jā, man patīk jūsu strateģiskā domāšana. Mūsu ministri parasti arī ļoti skaisti strateģiski prot runāt, bet problēma e, sākas tad, kad šī stratēģija ir jāpārvērš konkrētos darbos. Es domāju, kad jūs uzdodat jautājumus e, par rezolūcijām, kas attiec uz dažādiem konfliktiem, piemēram, Kīpras eh, konflikts, kurš mums, protams, traucē sarunās ar eh, Turciju un arī bojā mūsu attiecības. Riedums sakāra, piemēram, kur šeit ir eh, skartas mūsu drošības intereses. Tad, kad mēs runājam par jomu, kas attiec uz terorisma uh, pieaugumu, terorisma tendenci pieaugumu. Lūk, šie ir jautājumi, kas jums būtu jāuzdod ārlietu ministriem. Un nevajag ņemt uh, vērā viņu nepamatotos attaisnojums par to, ka viņi neko nevar darīt, ka tas ir kāda cita rokās, piemēram, mano rokās un tā tālāk. Es atvainojos, nevaru palikt, uh, dzirdēt jūs atbildes, bet es tā, man to nodo, man šo informāciju nodos. Un debašu noslēgumā Krēsls Dorfler kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos atgriezties pie Šulca kunga teiktā. Viņš teica, ka mums vajadzētu vienreiz eh, saprast, eh, kur tad beidz Eiropas Savienība. Joška Fišers, eh, kādreizējais ministrs, to vienreiz savā runā arī minēja. Tā tad vai mēs vienreiz pieliekam punktu Eiropas Savienības paplašināšanai, vai kā mēs paši nezinām, kas būs nepieciešams pēc 20, 30 gadiem vai pat ātrāk. Bet nestoties uz to, mums vienreiz šis jautājums būs jāuzdod arī mūsu pilsoņu interesēs, jo kā pēc katra, nā, pirms katra nākamā paplašanāšanās viļņa, viņi saka, īstenībā tagad jau ir gana. Mums, protams, arī ir eh, jāpalauza galva par to, eh, kad ir iespējama šāda tālāka integrācija, vai tā ir iespējama tikai mm, pateicoties paplašināšanai, jo lielāka kļūst Eiropas Savienība, vai tas obligāti nozīmē arī tālāku integrāciju, vai mēs eh, to varam darīt tā bezgalīgi bet varbūt mums vajadzētu palauzīt galvu par nākamajiem jautājumiem, kāda būs nākamie spērimie soļi, vai vienreiz mums ir arī jāsaprot, ka būs jāpieliek punkts, un vai vispār ir iespējams kaut kas tāds Eiropas Savienībā, un ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Mums, protams, vajadzētu arī saprast, ka mēs varam kādam piedāvāt liels uh, iespējas, beigās tās uh, kaut kur eh, tiek novazāts aputējušos plauktos, un eh, mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram dot tādus solījumus, ko paši nevaram pēc tam turēt. Cik eh, lielā mērā jūs esat gatavi par to runāt, ja mēs runājam par projektu Eiropu un kā tas tiek aplūkots ārpusē, arī tas ir jautājums, par kur noteikti ir jāparunā. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisāram Fīliskungam atbildēm uz jautājumiem. Un, protams, tiesa vai varēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem, bet, nu, lūdzu, vārds ir jums. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. No, no. Uh, let me, let me start to... Ļaujiet man sākt atbildēt uz jautājumiem. Būtībā tur, kur jūs beidzāt, tur es sākšu. Daudz kas no visa teiktā ir jūsu rokās attiecībā uz paplašanās paketi, kur jūs saņemsiet pēc pāris dienām. Un šodien faktiski mums nav laika un nav arī īstā vieta, kur to apspriest. Es, protams, gribētu diskusiju. Ne tikai par nosacījumiem, par politiskajām uh, sekām, kas ir iespējams šī parlamenta pilnvaru laikā, bet es arī gribētu diskutēt par to, vai paplašināšanās joprojām ir process, kas atkal apvienos Eiropu, vai tas ir kļūst par kaut ko citu, cik svarīgi ir saglabāt un veidot šo instrumentu un izstrādāt mūsu politikas saskaņā ar to, kā izmantot uh, paplašināšanos laikā, kad, jā, protams, izmērs ir svarīgs. Uh, bet ir svarīgi apspriest paplašināšanās pakotni. Un vēlāk, acīm redzot, tam būs arī piemērots laiks. Un es eh, nevienmēr varu apspriest, teiksim, šīs lietas eh, ārlietu ministru fórumos. par eh, pamatnolīgumu. Eh, Katrīna Eštona ļoti labi pārzina šo jautājumu. Un arī par to, kā tas ietekmēs. Eh, Mēs zinām, ka dalībvalsts padome ir, protams, izteikuši zināmas šaubas, bet Eštons kundze izskata to, kā viņa vislabākajā veidā uh, varētu īstenot tās apņemšanās, kuras ir izteikusi komisija. Par Baltkrieviju. Es tur neredzu īpašu attīstību. Arī attiecībā uz vēlēšanām, kas tuvojas, tā vienmēr ir iespēja un iespējams. Bet vai tā uh, būs, tas būs zaudēts laiks vai nē, tas ir atkarīgs no Baltkrievijas varas iestādēm un arī no pilsoņiem. Es pēc pāris dienām otrais jau tikšos mm, ar prezidentu gan tikšanos nebūs pirms pašām vēlēšanām. bet tikšos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nacionālo platformu, kas eh, sūta uz Berlīnas fórumu savus pārstāvjus. Un tur es arī vēlētos eh, diskutēt par, par Baltkrieviju. Prezidents Lukašenko ļoti labi zina, kādas ir prasības, lai mēs varētu tālāk attīstīt mūsu attiecības tiesniecības. Un dalību valstis gatavojas diskutēt par komisijas e, priekšlikumiem par kopējo vidusposmu plānu. Un mēs esam gatavi arī izsniegt mandāta projektu sarunām par atpakaļ uzņemšanas un vīzu atvieglojumu uh, režīma eh, ar Baltkrieviju. Un mēs ceram, ka Baltkrievijas pilsoņi mums palīdzēs eh, palielināt šo zināšanu mobilitāti. Baltkrievijas iestādes arī ļoti labi zina, kādi ir nosacījumi ne tikai, lai virzītos uz priekšu, uh, attīstot mūsu attiecības, bet tas dod mums arī iespēju veikt eh, nu, tādu novērtējumu par to, kāds progress ir panāks kopš iepriekšējām eh, vēlēšanām. Un mēs ceram, ka šeit būs rezultāti. Un cerams, ka daļu no, teiksim, savām saistībām eh, prezidents arī būs izpildījis. E, ekonomiski runājot, valstī ātrāk vai vēlāk iestāsies grūtības, ir jautājumi, mm, kuros viņiem pašiem būtu nepieciešams ciešāka sadarbība. Un savā ziņā līdz šim viņi varbūt ir zaudējuši daudz iespējas, ko piedāvā uh, sadarbība ar Eiropas Savienību. Un šobrīd bumba ir viņa laukuma pusē, un mēs tiešām ceram, ka viņi sāks virzību no savas puses uz Eiropu. Paplašināšanās un kaimiņattiecības. tas nav viegli, ļoti daudz valstu tā tad ir jāaptver e, šajos abos procesos. Un reizē man ir problēma šeit e, šos divus portfeļus tā īsti atdalīt vienu no otra. Es e, jau uzklausīšanas laikā izteicos par šo sadalījumu un esmu mainījis savu viedokli. Institucionāli šeit, protams, ir skaidrs nodalījums, bet būtībā, un es to arī minēju, es domāju, ka tie tomēr e, ir viens otru papildinoši, ja mēs runājam par instrumentu un par mērķiem. Tāpēc mums jācenšas to izmantot pēc iespējas labāk. Es, protams, negatavojos eh, aiz kāda muguras kādu valsti pārlikt eh, atliecīgi no vienas grupas otrā, no viena portfeļa otrā, bet es piekrītu, ka tas ir patiešām izaicinoši eh, strādāt ar abām šīm valstu grupām, kandidātu valstīm un kaimiņattiecību politiku aptverošām valstīm. Stabilitātes instruments. Šķiet, ka bija jautājums par līdzekļiem sadarbības darba kārtībai, ko mēs parakstījām ar Lībiju. Te es jūs informēšu, tur liekas bija 50 plus 1, kur 50, ne, 40 plus 10 Negribētu šeit kļūdīties. Es jums rakstiski atbildēšu uz šo jautājumu, kā tas tur īsti izskatās. Kopējie kaimiņi? Man nav pašlaik atbildes uz šo jautājumu, šo komentāru kung, Severīna kungam. Mēs par to nerunājam jau pirmo reizi. Tas ir jautājums. Uh, par kuru es ceru saņemt arī kaut kādas eh, norādes eh, un ieteikumus no kaimiņattiecību politikas pārskata. Jo es atzīmēšu, ka parlaments ir ieinteresēts šajā jautājumā un kopā ar kolēģiem es, protams, apspriedīšu šo jautājumu. Es saprotu, ka kaimiņu teritorijas un kaimiņa attiecība politika. Šeit e, iezīmē konkrētu līniju par to, kuras valsts tiek iekļauts, kuras nē. Tāpat laikā šīs te valstis, protams, neatrodas kaut kur vakumā, viņi e, dzīvo savā reģionā un ietekmēs no šī reģiona, viņiem ir savas intereses reģionālās, e, noteikta miedarbība ar kaimiņiem, un tas, protams, ir jāņem vērā. Un jautājums ir par to, vai komisijai ir, e, komisijas rīcībā ir instrumenti, lai e, to visu varētu realizēt. Kopā ar ārējās rīcības dienestu un Ketrīnu Aštoni es ceru, ka būs iespēja risināt šos jautājumus un izmantot šo instrumentu efektīvākā veidā. Tālāk runājot par bezvīzu režīmu atvēršanu. Nu, ja viss e, notiks, viss noritēs labi un dalībvalsts piekritīs, tad Eiropas Savienības Ukrainas samita laikā, un jūs arī dzirdējāt to no Griščenko kunga šodien, tātad e, uz šī saruna galda parādīsies rīcības plāns, lai izveidotu bezvīzu režīmu ar Ukrainu. Tepat laikā dalība valsts skaidri norādīja, dalība valstis ir uh, sacījušas, eh, ka vēlas pāriet uz tādu operatīvo fāzi, mm, veidojot šo bezvīzu režīmu, un Malstrēms kundze arī apliecināja, ka viņa strādā pie šī rīcības plāna. Nu, izskatās ka tā būs tāda ceļu karta, bet tāds automātisms šeit netiks stiprināts. Bet nu, tā ir tā pati labā, pareizā ceļa karta par to, kas jādara pēc iespējas ātrāk, lai mūsu partneriem palīdzētu nonākt pie konkrētas rīcības. Par finanšu resursiem runājot, Es domāju, ka mums jādabū pēc iespējas vairāk, bet diskusijas turpināsies. Diskusijas šobrīd ir tikai pusceļā vēl, un jāsaka, šobrīd mums vēl jārunā ar partnervalstīm un dalību valstīm, jārunā par to, kam viņi dod priekšroku, bet jau pat šodien, tagad, kad skatāmies uz austrumu partnerību, jau redzama skaidra un gaiša atšķirība tajā, kā šie līdzekļi tiek tērēti. Nu, uz uh, cilvēki. Nu, piemēram, Moldova ir viena no, ieņem rangā augstāku vietu. Nu, protams, ja mēs skatāmies uz Baltkrieviju, tad te ir milzīga atšķirība resursos, kas tiek veltīti šiem mērķiem. Neatceros, ka būtu bijuši vēl kādi atsevišķi konkrēti jautājumi. Nebija ļoti daudz konkrēti priekšlikumi, gan jā, un komentāri, ko ņemšu vērā, un idejas. Un es patiešām priecājos, ka tos dzirdēju, ka tie nebija tikai jautājumi, ka tiešām bija jūsu ieguldījumi šeit, tos vērtē ļoti augstu šos komentārus. Un pilnīgi noteikti visus šos komentārus iestrādāšu tālāk arī pārskatīšanas procesā. Paldies par uzmanību. Grazie, credo, ka il commento. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un nu, es domāju, ka nozīmīgākais nozīmīgā komentāra, kas tika tai izteikti šodien, un uh, daļrunīgākie katrā ziņā, bija um, šie aplausi, ko, ko jūs dzirdējāt pēc savas uzrunas. Tātad paldies vēlreiz tiešām liels par to, ka ier, ieradāties runājot par šo delikāto jautājumu, ļoti nozīmīgo jautājumu. Es ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Paldies par šīm profesionālo jūsu pusi šām īpašībām, kas iedātie šeit. Līdz ar to sanāksim pasludinu par pārtrauktu, beigtu. Atsāksim darbu rīt, rīt no rīta, provērskunga vadībā, tātad pulkstens deviņos.